So, so good morning, kol Labrīt, kolēģi, saka priekšādātāji. Nu tā kā laika mums nav daudz, ļoti daudz darba mums šorīt priekšā, ierosina darbu arī sākt. Un tagad mums ir pienācis laiks uzdot jautājumus komisijai. Tas ir pirmais šīs otrās sanāksmes dienas punkts. Ierosinu līdz ar to uzreiz pavisam drosmīgi pāriet pie sastā punktu un lūksim kolēģi Donski e, likt priekšā savu jautājumu komisijai. Nu tā, lai mūsu runātāji saprastu, vai jūs varat tad, nu, varbūt tā īsumā sniegt kopsavilkumu par, šiem, par šo savu jautājumu. Donskungs, lūdzu. Paldies priekšsādātāji, ka devāt man vārdu, godātie kolēģi, pavisam īsi. Kopš jautājuma iesniegšanas m, mm, pastāstīšu par esošo situāciju. Un būtība ir tāda. Līdz šim Ķīna sistemātiski bloķē visas mūsu iniciatīvas, kas saistīts ar cilvēktiesību pārkāpumiem un mūsu centieniem darīt kaut ko lietas labā. Jo vēlējamies, protams, uzlabot uh, situāciju. Vai ir kaut kas, kas manāms pie horizonta, vai varam uz kaut ko cerēt, jo, jāsaka, šobrīd taciņa ir tieši tā pati, nekas nav mainījies, visi iniciatīvas tiek bloķēts, rezolūcijas netiek ņemts vērā. Bet vai ir kāda jauna attīstība, kādi jauni, kādi jauni instrumenti, um, kas ir mūsu rīcībā, lai mainītu lietu? Paldies Donska kungam un kolēģi no komisijas vārds lūdzu. Paldies! Jāsaka, šis jautājums ir atšķirs no tā, kas tika rakstiski mums nosūtīts, un kur tika runāts tieši konkrēti par Tibetu, tāpēc varbūt ļaujiet man vispirms atbildēt uz rakstisko jautājumu, tātad konkrētāk par Tibetu, un pēc tam komentēšu vispārīgi. Runājot tieši par Tibetu, ir pilnīgi skaidrs, ka ir no, mums ir būtiskas domstarpības ar Ķīnu par šo jautājumu. Mums patiešām ir nopietnas bažas par cilvēktiesību situāciju Tibetā un arī par faktu, ka piekļuva šim reģionam, starptautiskiem plašiņas zīmekļiem, diplomātiem, humānām organizācijām joprojām ir ļoti ierobežota. Un, protams, trūkst arī jebkādu progresu sarunās starp Dalēlāmas pārstāvjiem un Ķīnas varas iestāžu, Ķīnas varas iestādēm. Eiropas Savienības nostāja Tibets jautājumā nav nekādā veidā divdomīga. Tā ir pavisam viennozīmīga, ir vairāk kārtīts uzsvērts ka Eiropas, un, un kā tas ir arī Eiropas parlamenta plenāras sēdēs. Uzsvērš trīs punktus. Pirmām kārtām Eiropas Savienība respektē suverēno uh, neatkarību un autonomiju Ķīnā, tostarp arī Tibets reģionā. Mēs vienmēr esam atbalstījuši arī mierīgu risinājumu dialogu veidā starp Ķīnas varas iestādēm un dalēlams pārstāvjiem. Un trešām kārtām Mēs uzskatām, ka šim dialogam jābūt konstruktīvam un ļoti visatvarošam. Tur jārunā par visiem jautājumiem, piemēram, par Tibetas unikālās kultūras saglabāšanu, reliģijas un tradīcijas saglabāšanu un par nepieciešamību nodrošināt Tibetas reģionam zinām autonomiju Ķīnas ietvaros. Dialogam būtu jārunā arī par uh, tibetiešu lomu šo lēmumu pieņemšanā, un tāpēc mums Eiropas Savienībā Tibeta uh, lielākoties ir jautājums, kas saistīts ar cilvēktiesību pārkāpumiem. Mēs esam bieži vien nodavuši šo vēsti Ķīnas analogiem sarunu partneriem un uzmanīgi uzklausījuši viņu viedokli. Mēs darām visu, kas mūsu iespējās, lai respektētu arī citas pozīcijas un parādītu savstarpēju cieņu, bet šai namā un arī Eiropas Savienībā kopumā mēs visi labi zinām, ka cilvēktiesību situācija Tibetā ir ļoti pamatoti satraucoša. Un tas ir punkts, ko mēs regulāri arī izstāstam saviem ķīnas sarunvedēju partneriem. Jo jābūt ar dialogam par cilvēktiesībām un šiem konfliktiem, tam pievēršamies katru reizi, kad mums ir sanāksme. Un to darījām nesen arī nesenē Eiropas Savienības misijā uz Tibetu, kā jūs zināt, komisija jau sniegus ir eh, pēcmisijas ziņojumu mm, apakštiesību komitejai aiz sanāksmē slēgtām durvīm. Nu tagad pāris vārdu par mm, dialogu, Tibets dialogu. Man, protams, atbalstam to, ka Tibeta ir. Uh, izteikusi apņemšanos nemeklēt pilnīgu neatkarību. Turklāt priecamies, ka Dalai Lama tāpat ir piekritis šim zelta vidusceļam, dialogam, kas ir vienīgais veids, kā panākt ilgspējīgu risinājumu. Runājot par Donska kunga jautājumu par īpašas Eiropas Savienības pārstāju iecelšanu jautājumam par Tibetu, gribu jau tomēr paust zinām šaubas par to, vai šāda veida amatpersonas iecelšana uh, dotu kādu papildus pievienoto vērt, vērtību uz pašreizējās situācijas risināšanā, jo jau šobrīd ir ļoti daudz regulāru komunikācijas kanālu, kas tiek izmantoti. Un uh, tātad, protams, ir šis divpusējs dialogs par cilvēktiesībām. Turklāt Eiropas Savienība uzskata, ka ka šāds Eiropas Savienības tūsnis visdrīzāk eh, gluži otru nevarētu nemaz darboties, jo Ķīna viņa, Ķīna viņa neielaistu savā valstī. Viņa, piemēram, izvairās no jeb kā, piemēram, no Krievijas kā no sarunu vešanas vidutājas. Un es domāju, ka diez vai šādam sūtnim būtu ļaus apmeklēt Tibetas autonomo reģionu. Nu, un visbeidzot. Protams, ka mēs augstu vērtējam to, kā abas puses turpina sarunas, pat ja mēs diemžēl ar nožēlu secinām, ka rezultātu šobrīd nav. Mūsu bāžas lielākoties attiecībā uz Tibetu ir, ir tiek izteiktas katru reizi, pilnīgi skaidri, un es pat īsumā gribētu atsaukties uz to, ka um, nu, Ķīnas politikam, protams, ir ietekme uz Tibetas dzīvesveidu, un kad mēs apmeklējam Tibetu, mēs paudām bažas par to, ka līdz šī gada beigām visas klejotāja cilts un, un gani tiks pārvietoti, tā vismaz tika paredzēts uz pastāvīgām mītnes vietām, kas, protams, iejauc viņu kultūras tradīcijās, un mēs izteicām bažu par to, kā tas ietekmētu viņu tradicionālo dzīvesveidu. Nu, tas ir jautājums, ko, kam noteikti uzmanīgi sekosim līdzi, un mēs pilnīgi noteikti to pienesim arī tālākajās sarunās. No otras puses, tāpat laikā mēs uzskatām, ka dialogs ir vienīgais veids, kā izkļūt no šīs situācijas, kā rast kopēju risinājumu, un varbūt tomēr līdz šī gada beigām vēl būs iespējams otrs saruna rauns. Eiropas Savienība, var to jums tikai atkārtot, atbalsta šo procesu un to dara pilnībā. Un visbeidzot, ko mēs varam darīt ar, saistībā ar Ķīnu un cilvēktiesību pārkāpumiem, tur nu, tās ir debesis, kas nekad nav beigušās, tās turpinās. Cilvēktiesību jautājumi tika pieminēti arī pēdējā Eiropas Savienības un Ķīnas samitā, kur eh, Van Rompojkungs skaidri un gaiši pateica, ka mums eh, cilvēktiesība aizsardzības strateģiskai partnerībai ir pats galvenais atslēga elements. Un eh, mēs pilnīgi noteikti izteicam spēcīgu aicinājumu ievērot starptautiskās normas gan attiecībās pilsoniskajām, gan politiskajām tiesībām. Nu, un, protams, mums ir šis divpusējā dialoga instruments mūsu rīcībā. Kā vienmēr mēs arī jūsu paustās bažas tajā iekļaujam, iestrādājam, mēs tās par tām stāstām Ķīnas pusē. Un šobrīd cenšamies turklāt apsvērt, kā labāk panākt mūsu mērķus un noteiktos kritērijus izpildīt. Paldies, saka priekšsādātāja, paldies, nu šķiet ka jūs apsolījāt, ka sniedzat arī papildus atbildes, vai ne tā, par jautājumu, ko uzdeva kolēģis Donskis par to, vai ir kādi jauni instrumenti, ja varbūt jau uzskatāt, ka tas tika iekļauts jūs atbildē. Donska kungs, vai jūs vēlaties uzdot papildus jautājumu? Jā. Gribēju pateikties kolēģim par šo atbildu un komentāriem. Bet runājot par Tibetu, man liekas, ka kaut kas tomēr ir jādara vairāk. Uh, Jo no vienas puses, protams, mēs varam turā, tur, turpināt runāt par tādām fragmentārām aizlāpīšanas stratēģijām, bet es domāju, kaut kas jādara par šo kopēju, saistībā ar šo kopējo globālo pieeju attiecībā uz Tibetu un cilvēktiesību situāciju Ķīnā. Es domāju, ka mums ir vajadzīgi arī citi instrumenti, ne tikai dialogs, mums jāizmanto visas iespējas, un tāpēc gribu mudināt kolēģis komitejā strādāt pie tā, domāt par to un varbūt nākt klajā ar kādām jaunām idejām. Paldies, mēs atgriezīsimies uh, pie šī jautājuma. Paldies uh, par tātad vēlreiz par šo atbildi. Tālāk, trešais jautājums, ko iesniegus Barbara Lohbīlere. Paldies priekšādētāji. Šis jautājums saistīts ar preses brīvību taizemē. Situācija pasliktinās saskaņā ar reportieru bez robežām organizācijas ziņojumu preses brīvība eh, taizemē visā pasaulē ir 130. vietā. 2002. gadā tas tā bija 65. vietā. Nu, tad jautājums ir saistīts tieši ar šo punktu un gribu vaicāt komisijai, kāda ir, kāds ir viņa vērtējums attiecībās presas brīvību taizmē. Otrs jautājums, kam esmu pieskārusies, attiec uz pavisam konkrētu gai, nu, gadījumu, Širenohas premšēpernas gadījumu. Uh, E, viņa publicē interneta avīzi, un viņa prahatēja, un viņš, viņa tika jau otrais arestēta, atgriežoties no konferences Ungārijā par preses brīvību. Nu, un jautājums ir šāds, vai komisija seko no nu, trialogam, e, es atvainu šai tiesas prāvai, un visbeidzot, vai komisija piemīt šos jautājumus arī savos tikšanās reizēs ar taizemes pārstāvjiem. Paldies, Laukbīras kundzei! un tālāk došu vārdu komisijai atbildē. Paldies! Priekšsādātāji par pirmo jautājumu runājot. Pirmām kārtām, paldies deputātei, ka viņš šo jautājumu pieminēja. Par pirmo gadījumu runājot par komisijas vērtējumu attiecībā uz preses brīvību taizemē. Varu teikt, ka eh, steidzamības eh, dekrets, kas tika izziņots, joprojām ir spēkā tādās uh, provincēs, kas, piemēram, ietver arī galvaspilsētu Bankoku. Un ar šo dekrētu tika uzlikt arī ierobežojumi preses brīvē, bet īpaši preses uh, izdevumiem, kas, bija simpa, sim, kas simpatizēja opozīcijas viedokļiem. Tostarp sarkaniem krakliem un ODD. Nu, līdz ar to šāda veida mm, preses punkti tika slēgti un uh, kā tas noticis, nav īsti skaidrs. Vismaz viena, kab, viens kabel televīzijas kanāls, kas tiek sauc par tautas kanālu, un eh, viena no, no ziņ, viens no ziņu kanāliem, ko, ko, ko atbalsta UDD, ir tikuši slēgti. Mēs esam arī informēti par to, ka 700 reģistrētu staciju ir apturēta, tātad licence ir apturēta, iesaldēta. Uh, un vairāk kā, un tie piedara tieši šai opozīcijas kopienai, 49 ar, ar šiem kanāliem saistītās personas jau tikušas arestētas. Jāsaka, šo situāciju ļoti smagi ietekmēs arī valdības īstenotā cenzūra kā jau jūs meicāt arī, jā, šī interneta avīzes redaktora ir pakļaut kriminālu vēršanai ziņojums nāc no repertu, repertu no reportieriem bez robežām, no šīs organizācijas. Un viņi ir konstatējuši, ka ir paaugstināsies interneta novēr novērošana un tiek bloķēti mājas viņas ielas, ir arī tiesu, eh, tiesu nolēmumi. No diviem 2007. gadam līdz 42 tūkstošiem un vairāk šādu spriedumu 2010. gadā tiesības uz, izte, uz, uz vārda brīvību, nu šķiet tiešām šai uh, steidzamības pasākumā, kas tika izziņots 7. aprīlī, ir ļoti stipri tikusi mazināta. Turklāt šis steidzamības dekrēts ļauj varas iestādēm bloķēt uh, interneta vietnes bez tiesas lēmuma Un šāda veida slēgtu mītņu, ska, viet, viet, mītnes vietņu skaits ir eh, tūkstots. Jāsaka, problēmas bija arī ar eh, datora aizsardzības tiesību aktu īstenošanu, lai arī eh, valdība šķiet cenšas nu, izvairīties no ļaunprātīgas plašsaziņas līdzekļu izmantošanas. Tas ir viņu mērķis, bet tā vietā, lai mainītu likumu, 2010. gada 15. jūnijā valdība apstiprināja uh, datornoziedzības apkarošanas vienības izveidi, un tur īpašs mērķis noteikts ģimenes aizsardzība, un tiek palielināts darbinieku skaits no 30 līdz 80 personām. Par otro jautājumu komisijas turpmākajiem pasākumiem attiecībā uz Širinukas tiesas prāvu un, un vai komisija piemin šo jautājumu uh, sazinoties ar Taizemes valdību. Nu, te var jums pastāstīt, ka Eiropas Savienība turpina uzraudzīt uzmanīgu situāciju gan preses brīvības jautājumu, gan arī jebkura veida notikumus uh, attiecībā uz cilvēku tiesību aizsargātājiem, kā, tādiem kā Širenukas kundze. Bankokā tikšanās reizē mēs tika, notika tikšanās arī Širenuku pati, viņa tika pret drošības naudu izlaist no. Uh, tiesuma, nu viņa divreiz tas notika, tik viņa izlaist no apturēšanas. Šobrīd tiek gatavota uh, aizstāvība, tas notiek politisko padomu devējumā, tā tas paredzēts tas paredzēts, lai varētu organizēt, turpināt mm, debats par šo situāciju. Vietējā cilvēktiesību stratēģija attiecībā uz cilvēktiesību aizsargātājiem šobrīd tiek veidot un tā tiek īstenota Bankokā. Nesenās vizītes laikā, kad Eiropas Savienotība devās uz Kunkan, Širinukas gadījums tika pieminēts un eh, šis jautājums konkrēti proaktīvi, tika apsvits ar gu gubernatoru pašu, un tur piedalījās arī militāro un policijas, policijas spēku pārstāvi. Eiropas Savienība turpinās uzraudzīt šo tiesas prāvu, un tiesas prāvai jānotiek nākamā gada februārī. Eiropas Savienība turpinās uzsvērt, cik ārkārtīgi svarīgi nodrošināt preses brīvību kopumā, un Čirnukas gadījums ir ārkārtīgi nozīmīgs. To pieminēsim regulārajos kontaktos ar Taizemes valdības pārstāvjiem, turklāt ņemot vērā augstā līmeņa sanāksmi kas notika ASEM sanāksmē oktobra sākumā. Uh, komisijas priekšsādātājs Barozo, tāpat kā arī Eiropadomas priekšsādātājs Van Rompuykungs pieminēja bažas un satraukumu taizemes premjerministram par šiem konkrētiem jautājumiem, respektīvi vārdas brīvības trūkumu un preses brīvības trūkumu, kā arī cilvēktiesību situāciju taizemē kopumā. Paldies priekšsādātāji. Paldies, kas nezāt mums šo informāciju, saka priekšsādātāji, no cīm redzot ir Uh, izveidot cilvēktiesību aizsardzību stratēģiju Eiropas Savienības delegācijā Taizemē. Un šie jautājumi tiek pieminēti augstākajā līmenī, un tieši to mēs arī vienmēr gribam dzirdēt. Lokbīlēčs kundze vēlties uzdot papildus jautājumu. Paldies komisijai par šo ļoti visaptverošo atbildi. Un atbilde pilnīgi noteikti parāda, ka situācija atklāt sakot tiešām ir diezgan slikta un tā tikai pasliktinās. Varbūt mums nākotnē vajadzētu domāt par to, vai tā nav tāda situācija, kas būtu jārisina kā steidzamības rakstura jautājums. Paldies, saka priekšādātāji. Nu, un tagad atgriezīsimies pie pirmā jautājuma. To iesniegusi Kinga Gāla. Gāls kundze, varbūt jūs pārsteigumos varat izskaidrot savu, savu jautājumu. Paldies, priekšsēdētāji. Jautājums ir par Uiguru oficiālajiem bēgļiem. ANO mandāts saskaņā ar bēgļu komisāru runā par Kazahstānu. Un tagad Kazahstānas varas iestādes deportējušos bēgļus atpakaļ uz Ķīnu. Tāpat arī no Ķīnas puses tiek izdarīts spiediens. Uh, Mēs nezinām, kas e, notiek. Šis uiguru gadījums varētu būt ļoti nopietns. Varbūt komisija varētu kaut ko darīt lietas labā, un tieši tāds bija arī jautājums. Jā, šis ir ļoti svarīgs e, gadījums, un es arī esmu rakstījusi vēstuli par e, šo situāciju Kazahstānas vēstniekam. Dod vārdu komisijai. Paldies. Komisija cieši seko šī kunga lietā jau vairākus mēnešus. Uh, Kaut arī eh, bēgļu komisārs, ANO bēgļu komisārs ir atzinis šo cilvēku par bēgli, viņš ir iesniedzis pieteikumu Kazahstānas eh, varas iestādēm, <clears throat> bet tas tika atteikts septembrī un pašlaik ir iesniegta pārsūdzība. Tāpat arī ir eh, pienākums nodrošināt, lai tiek ievērotas visas, visi cilvēktiesību pienākumi, tā skaitā neizdot cilvēku valstī, kur viņam pastāv spīdzināšanas risks. Tāpat arī Eiropas Savienība ir piedāvājusi šim cilvēkam uh, iedzīvot atļauju. Tāpat arī Briselē un Astānā tiek izdarīts spiediens uz Kazahstānu, lai uh, šo lai šī cilvēka pārsūtības procesu pabeigtu pēc iespējas ātrāk. Mēs noteikti vērsīsimies arī pie Kazahstānas varas iestādēm. Lielas paldies! Vakar mums bija uzklausīšana par cilvēktiesību situāciju valstī, kura pašlaik ir eh, prezidējošā valsts ECO. Uh, is... Kazahstānas prezidents eh, Nazarbājevs šodien eh, ierodas Eiropas parlamentā, un es uzskatu, ka mūsu parlamenta priekšsēdētājs noteikti savās diskusijās pieminēs vairākus problēmas, kas vakar tika apspriestas uzklausīšanā. Galas kundze, vai jums ir kādi komentāri vai jautājumi? Es uzskatu, ka ir ļoti svarīgi šo jautājumu uh, atstāt mūsu uzmanības lokā un noteikti, ka ir jādomā arī par cilvēktiesību konferenci Kazahstānā šogad, un mums vajadzētu izmantot šo iespēju, lai mēs uh, varētu šos, šīs problēmas apspriest. Vakar mēs uzklausījām cilvēkus no Human Rights Watch un Atklātās sabiedrības institūta, un uh, ir uh, pamats ticēt, ka Kazahstānas varas iestādes cenšas nepieļaut eh, paralēlas sanāksmes organizēšanu eh, paralēlas samitam. Eh, ECO principi pārēdz sadarbību ar pilsonisko sabiedrību, tāpēc, nu, redzēsim, kas notiks tālāk. Paldies komisijas pārstāvim. Tagad izskatīsim vēl vienu jautājumu, ko esmu iesniegusi pati, un tas ir cilvēktiesību un demokrātijas instrumentu finansējums Tunisijā un Alžīrijā. Uh, Eh, šķiet, ka šis finansējums nav saņemts, vai arī finansējums ir eh, atsaukts. Te ir eh, runa par lietām, kas attiecas uz jauno kriminālu kodeksu. 61 bis pāns krimināla kodeksā, kas aizliedz jebkuram cilvēkam kaitēt Tunisijas ekonomiskajai drošībai. Atbildīgais ministrs ir paskaidrojis, ka Tunisijas vitālo interešu apdraudēšana, tā skaitā uh, ārvalstu aicināšana nepiešķirt aizdevumus Tunisijai, neinvestēt valstī, boikotēt turismu vai izdarīt sabotāžu pret Tunisijas pūliņiem iegūt prie, prie, priekšrot, kas partnera status ar Eiropas Savienību, tad tas viss nozīmē šī punkta pārkāpumus. Tagad dodu vārdu komisijā atbildē. Lielas paldies priekšsēdētāji par jūsu jautājumu, tas nāk īstajā laikā. Patiešām, Mēs eh, cenšamies iesaistīties eh, cilvēktiesību jautājumu risināšanā gan Tunisijā, gan Alžīrijā. Mēs cenšamies izmantot asociācijas nolīgumu un dažādas struktūras, kas mums pastāv ar Tunisiju. Jūs zināt, kā mēs pašlaik eh, cenšamies pabeigt visas modalitātes cilvēktiesību diskusijām ar Alžīriju. Ja runa par cilvēktiesību un demokrātijas instrumentu, tad situācija ir atšķirīga šajās valstīs. Tunisijā kopš 2002. gada mums ir bijuši trīs eh, projekti. Un eh, kopējā summa ir 1,5 miljonu eiro. Te ir runa par dzimumu līdztiesību, par cilvēktiesību aktīvistu aizstāvību un arotbiedrību veicināšanu. Patiešām eh, šie cilvēktiesību demokrātijas instrumenta projekti un visa šī programma kopumā Tunisijā uh, saskaras ar ievērojamām grūtībām. Hautals kundze, jūs norādījāt uz jauno pantu 61 bis krimināla kodeksā. Šis pants patiešām varētu iespējami kaitēt. Mums vajadzētu papētīt tālāk eh, šī panta piemērošanu. Taču pat pirms šī panta pieņemšanas mēs saskārāmies ar lielām grūtībām. Piemēram, eh, Mēs nevarējām paredzēt cilvēktiesību juridisku aizstāvību. Šos fondus, kas bija paredzēti šim nolūkam, eh, Tunisijas centrālā banka vienkārši bloķēja. Un eh, šķiet, ka šis finansējums patiešām ir apturēts un ir eh, jānotur jauns kongress jaunajā valdē, pirms mēs varēsim šo finansējumu izmantot. Februārī pagājušajā gadā mēs nolēmām uzsākt cilvēktiesību dialogu ar Tunisiju. Esmu ticies ar eh, pārstāvjiem no Tunisijas cilvēktiesību līgas, lai saņemtu no viņiem informāciju. Tad, tad šīs ir galvenās problēmas, ar ko mēs saskaramies. Tas nozīmē, ka pašlaik uh, eh, konkurss projektu priekšlikumiem, kas tika uzsākts Briselē, tas tika uzsākts Briselē tāpēc, ka vietējie apstākļi nepieļauj uh, delegācijai uzsākt uh, vietēju konkursu, ko varētu publicēt vietējā presē. Pilsoniskā sabiedrība kā šeit pastāv, bet uh, tā nav tik labi attīstīta, lai mēs varētu uzsākt uh, vietējus cilvēktiesību un demokrātijas instrumenta projektus šajā valstī. Tātad tikai tādi priekšlikumi, kas tiek uzsākti Briselē, var tikt īstenoti Tunisijā pašreizē laika brīdī. Uh, bet eh, šis eh, konkursu skaits Briselē noteikti ir ierobežots. Šie projekti, kas ietver aktivitātes eh, Tunisijā, pašlaik tiek īstenoti. Protams, ka komisija cenšas atbalstīt šādus projektus, kas atbalsta Tunisiju globālā mērogā, kad vien tas būtu iespējams, bet, kā jūs saprotat, mūsu iespējas ir ierobežotas. Attiecībā uz 61 bis pāntu Tunisijas krimināla kodeksā mēs esam uzsākuši kontaktus ar Eiropas Savienības delegāciju vadītājiem. Tāpat arī mēs eh, tiekamies ar komisāru Fulleru. Tā lai mēs eh, varētu nodrošināt eh, konvencijas izpildi. Oficiālā paziņojumā tika pausts, ka šis likums neierobežo brīvības. Šeit nav runa par eh, cilvēktiesību aizstāvības eh, nosodīšanu, bet mēs apzināmies, ka mums eh, vajadzētu cieši sekot līdzi likuma izpildē. Situācija ir savādāka Alžīrijā. Šeit mums ir daudz bagātīgāks projektu portfelis. Kopš 2002. gada esmu finansējuši 33 projektus esam izmantojuši 2,3 miljonus eiro. Tā skaitā te ir runa par mikroprojektiem, ko finansē vietējās eh, institūcijas, un ir arī lieli projekti, kur iesaistās starptautiskas organizācijas kopā ar vietējām organizācijām. Eh, šajos projektos ir eh, tiek atbalstītas arī cilvēktiesības, tā skaitā mm, bērnu tiesības, cīņa pret vardarbību skolā, cīņa pret HIV un AIDS, cīņa uh, par eh, humanās kapacitātes eh, veicināšanu un tā tālāk. Dinamika darbam Alžīrijā rāda, ka eh, paredzētās aploksnes dažādajiem projektiem kopš 2008. un 2009. gada ir pilnībā izmantotas, viss finansējums ir pilnībā izmantots cilvēktiesību un demokrātijas instrumenta projekti ir uzlabojušies gan kvalitatīvā, gan kvantitatīvā ziņā. Ir saņemts viss vajadzīgais finansējums Alžīrijā, tas tiek darīts arī ar citu instrumentu palīdzību, tie iesaistās arī nevalstiskās organizācijas un uh, tiek iesaistīts arī uh, kaimiņattiecību partnerības instruments. Lielas paldies! Kā jau jūs teicāt, uh, mums patiešām ir Cieši jāsako līdzi tam, kā tiks īstenot 61 prim pants krimināla kodeksā Tunisijā, bet e, šķiet, ka jūs pats jau zināt, ka ir notikušas dažādas izmaiņas arī šajā apakškomitejā attiecībās Tunisiju un Alžīriju. NVO, kas e, strādā pie Tunisijas jautājuma, ir ārkārtīgi nobijušās no šī e, likuma. Tas var ārkārtīgi slikti ietekmēt mediju brīvību un eh, brīvas sabiedrības attīstību. Tāpat arī es esmu uzaicinājusi um, Tunisijas parlamenta pārstāvi uz mūsu sanāksmī šorīt. Apakškomiteja ir nolēmusi pavisam nesen nosūtīt delegāciju uz Tunisiju. Tas varētu notikt 2011. gada sākumā. Tagad esam tikuši galā ar visiem jautājumiem. Mēs vēlētu pateikties, vēlētos pateikties eh, komisijas pārstāvjiem. Un varam pievērsties septītajam darba kārtības punktam, kas ir mūsu vicepriekšēdētājas ziņojums, Andrikienas kundzes ziņojums par ikgadējo eh, cilvēktiesību situācijas pārskatu 2009. gadā un Eiropas Savienības politiku, politiku cilvēktiesību jomā. Apsveicu jūs, cienījamā kolēģi Kopā ir iesniegti 423 grozījumi jūsu ziņojumam. Tas nozīmē, ka šeit patiešām ir liels komandas darbs. Un es gribētu tagad eh, dot jums vārdu, lai mēs eh, varētu dzirdēt, eh, kā jūs esat izlēmusi rīkoties attiecībā uz grozījumiem. Man bija uz pusmazā grozījumi, manā ziņojumā par cilvēktiesību aizstāvjiem. Tātad jūs esat dubult pastrādājusi, un man ir prieks, ka kolēģi ir eh, devuši savu ieguldījumu. Pirms balsojuma ārlietu komitejā es ceru, ka mums eh, ra radīsies iespēja atrast vajadzīgos kompromisus tā, lai Eiropas parlamentā uh, eh, pausties signāli būtu patiešām spēcīgi, lai augstais pārstāvis tos varētu labi saprast. Uh, tad, kad notiks eh, ikgadējās debates par cilvēktiesībām decembrī. Paskatīsimies, eh, kāda būs situācija. Varu tikai pieminēt, ka uh, ziņojumā aptvērtās tēmas ir cilvēktiesību dialogi. Grozījumi šķiet uh, parāda, ka parlaments patiešām pievērš lielu uzmanību šiem dialogiem. Mēs saprotam, ka uh, ir eh, vajadzīgi uzlabojumi gan cauradzamības, gan rezultātu jomā. Mēs to atkārtājam visu laiku. Tāpat arī tiek izdarīts, eh, tiek eh, likts liels uzsvers uz cilvēktiesību aizstāvjiem. Parlaments jau ir pieminējis šeit vairākas rezolūcijas, tāpat arī sieviešu tiesības un uh, Eh, ticības brīvība arī ir svarīgi jautājumi. Tie ir iesniegti vairāki interesanti priekšlikumi. Tāpat arī tirdzniecības nolīgumi, kuros eh, ir ietverti cilvēktiesību panti, šķiet eh, svarīgi. Mums patiešām vajadzētu pievērst šiem jautājumiem lielāku uzmanību, jo ir palielinājušās parlamenta kompetences. Attiecībā uz cilvēktiesību aizstāvjiem tad mēs dzirdēsim no mūsu referentes, kā viņi ir nolēmusi rīkoties šajos jautājumos. Pēc tam, kad eh, referente būs izteikusi savus komentārus par grozījumiem, ir paredzēta viedokļu apmaiņa. Tagad nosaukšu ēnu referentu vārdus. Havita kungs eh, sociālas grupā, Donskis Aldes eh, grupas vārdā, es zaļo vārdā, Tanoka kungs konservatīvo un reformistu vārdā un Verģijā kungs no Goe. Tāpat arī aicināsim diskusijās piedalīties komisijas pārstāvjus. Kas tad ir laika grafiks? Uh, Šodien jau ir otrā izskatīšana apakškomitejā. Ārlietu komitejā izskatīšana un balsojums ir paredzēts 9. novembrī, un plenārsēdē par šiem jautājumiem runāsim 15. decembrī. Dodu vārdu referentei. Paldies! Pirmkārt, es vēlētos pateikties visiem kolēģiem, kas ļoti aktīvi līdzdarbojās šī ziņojuma sagatavošanā. Esam saņēmuši 423 grozījumus. Šo pirmo uzmetumu ziņojumā mēs apspriedām jau pirms vairākām nedēļām, un kopš tā laika esam saņēmuši daudz grozījumu. Es zinu, ka man nav atvēlēts daudz laika grozījumu un priekšlikumu prezentēšanai. Neskatoties uz to, Eh, vairāk grozījumi, kas ir iesniegti, eh, man liek justies eh, visnotaļ optimistiski. Uzskatu, ka galīgais rezultāts gada ziņojums par cilvēktiesību situāciju pasaulē 2009. gadā noteikti būs mūsu kopīgs darbs. Šeit mēs varēsim labi paust Eiropas Savienības viedokli par uh, šiem jautājumiem. Kā jau es pieminēju agrāk, es uh, gribu un es arī centīšos būt uh, pēc iespējas pozitīvāk attiecībā uz visiem iesniegtajiem grozījumiem. Tātad noslēgumā lielākā daļa no grozījumiem, kas ir iesniegti, attiecas uz starptautisko kriminālu tiesu. Šie visi grozījumi ir iesniegti par 16. pantu. Šie grozījumi ir no 109. līdz 129. Tāpat arī ir vairāki grozījumi, Un tieši tāpēc es arī gribētu pievērst vairāk uzmanības krimināltiesai šajā ziņojumā. Es neuzskatu, ka tas būtu svarīgākais jautājums gada ziņojumā, bet tam vajadzētu pievērst pietiekami daudz uzmanības, un tāpēc es e, centīšos noformulēt e, kompromisus e, grozījumu priekšlikumiem par krimināltiesu. Es gribētu jums atgādināt, ka ziņojums aptver periodu no 2008. gada vidus līdz 2009. gada beigām. Es centīšos pieminēt eh, Kampalas konferenci, kas notika 2010. gadā, taču viss, kas notika pēc 2009. Eh, gada, rada grūtības. Ir grūti runāt par šiem jautājumiem ziņojumā, jo ziņojums galu galā noslēdzas ar 2009. gada beigām. Es piekrītu, ka šī konference bija ārkārtīgi nozīmīga. Taču ir eh, citi kolēģi, kas eh, piemin citas eh, cilvēktiesību pārkāpumus, kas notika 2010. gadā. Tāpēc man rodas grūtības neļaut šiem kolēģiem pieminēt šos pārkāpumus. Runājot par starptautisko krimināltiesu, es iesniegšu vairākus kompromisa grozījumus. Šos kompromisa grozījumu priekšlikumus mēs sagatavosim līdz nākamā gada sākumam. Nākamā nedēļa nav paredzētas nekādas tikšanās, bet uh, līdz trešdienai mēs centīsimies nosūtīt jums kompromisa grozījumus. Un tad mums um, paliks uh, vēl nedēļa laika līdz balsojumam ārlietu komitejā. Mums būs iespēja arī apspriesties par šiem kompromisa grozījumiem. Otrs jautājums ir uh, eh, homoseksuālitātes seksuāl, bēgļu kriminalizācija. Tie ir grozījumi 145 un arī daudzi citi. Tos ir iesnieguši Hauvids Donskis, eh, Sāra Lotforda un citi. Šo grozījumu redakcija ir visnotaļ līdzīga, tāpēc es centīšos sagatavot kompromisa grozījumu par šo jautājumu. Cilvēktiesību padome grozījums 20, numur 21 Tie ir grozījumi no 161. līdz 168. Visi šie grozījumi attiecas uz slaveno Goldstone ziņojumu. Es nezinu, vai jūs man piekritīsiet, bet gribētu jums paust sekojošo. Viedokļi par Goldstone ziņojumu ir ļoti atšķirīgi. Šeit var saskatīt lielas viedokļu atšķirības starp politiskajām grupām. Uh, es gatavošu kompromisu grozījumu, kurā es eh, nevērtēšu Goldstone ziņojumu, neteikšu, ka tas ir pozitīvs vai negatīvs. Es ņemšu vērā Eiropas Savienības nostāju. Es centīšos atainot arī jūsu priekšlikumus, darīšu to pēc eh, iespējas labāk, taču es eh, neizteikšu vērtējumu par ziņojumu. Ja jums nepatiks kompromiss, tad, protams, mums būs iespēja apspriesties par to mazliet vēlāk. Tagad par cilvēktiesību aizstāvjiem. Ir iesniegti 22 grozījumi no, 2000, no 230. līdz 252. grozījumam. Mēs eh, šeit eh, gatavosim vairākus kompromisa grozījumus par cilvēktiesību aizstāvjiem, taču vēlētos vērst jūsu uzmanību uz to, ka uh, šo grozījumu formulējumi ir visnotaļ līdzīgi. Tāpat arī uh, vēlētos teikt, ka centīšos būt uh, pozitīva, bet tajā pašā laikā arī konstruktīva, um, izvērtējot vadlīnijas par cilvēktiesību aizstāvjiem. Centīšos uh, izvairīties no pārāk asas kritikas. Runājot par cilvēktiesību pārkāpumiem dažādās valstīs, tādās kā Krievija, Irāna, Ķīna vai Kuba, es vēlētos teikt, ka ir iesniegti daži grozījumi par šīm valstīm, un arī šeit gatavošu kompromisu grozījumus par atsevišķām valstīm. Cilvēktiesību panti tirzniecības nolīgumos. Te ir runa par grozījumiem 60. pantā. Šie grozījumi ir no, 2000, no 283. līdz 285. un es centīšos tos apvienot vienā kompromisa grozījumā. Kristians Veržā ir iesniedzis eh, grozījumu par Kolumbiju, un es, protams, varu iedomāties, kāda ir mana politiskās grupas nostāja. Uh, Taču mēs centīsimies ņemt vērā šo priekšlikumu un centīsimies to iekļaut ikgadējā ziņojumā par cilvēktiesību situāciju pasaulē. Runājot par reliģiju un ticību, ir iesniegti vairāki grozījumi, un es uzskatu, ka mums ir vajadzīgs kompromiss priekšlikums. Taču mums vajadzētu uzskaitīt arī atsevišķas valstis, kas ierobežo ticības brīvību. 73. pāns un grozījumi par šo pantu uzskatu, ka tā ir ļoti svarīga sadaļa, te ir runa par cīņu pret terorismu. 74. pāns arī ir ļoti svarīgs, jo te ir pieminēts Guantanamo aizturēšanas centrs. Mūsu kolēģis Proberis kungs ir iesniedzis priekšlikumu iekļaut jaunu sadaļu ikgadējos ziņojumos, kur būtu runa par uh, dzimumu orgānu izkropļošanu. Es nedomāju, ka mums būtu vajadzīga atsevišķa sadaļa par šo tēmatu ikgadējā ziņojumā. Neuzskatu, ka mums būtu vajadzīgi septiņi atsevišķi punkti par uh, šo tematu. Grozījumi no 201. līdz 207. runā par šiem jautājumiem, un es eh, centīšos ņemt vērā kolēģu priekšlikumus. 209. grozījums attiecas uz Dienvidameriku. kuris žmonių nužudytų. Šim... Te ir runa par transseksuāļu nogalināšanu. Te ir runa par vairākām slepkavībām, bet, diemžēl, man nav pietiekami daudz informācijas par šo tematu. Varbūt kolēģi varētu paust savu viedokli šodien. Un varētu uzskaitīt iemeslus, kāpēc šīs valstis ir pieminētas šajā grozījumā. Tās būtu galvenās problēmas. Tagad es vēlētos pievērsties mūsu šīs dienas diskusijām. Uh, gribētu dzirdēt, vai jūs akceptējat manu pieeju, tad galvenie tomēr ir mm, starptautiskā krimināla tiesa, ANO cilvēktiesību padome, cilvēktiesība aizstāvji. Un konkrētās atsevišķās lietas atsevišķās valstīs, tādās valstīs kā Krievija, Irāna, Ķīna, Kuba, ticības brīvība, cīņa pret terorismu. Tie būtu galvenie problēma jautājumi. Taču es vēlētos uh, likt uzsvaru, kā jau priekšēdētājs kundze teica, uz laika grafiku. Uzskatu, ka mums ir pietiekami daudz laika diskusijām politiskajās grupās, mums būs laiks arī tikties ar ēnu referentiem no citām politiskajām grupām, un mēs varēsim apspriesties arī par kompromisu grozījumiem. Paldies, jūs tiešām sniedzāt ļoti labu aprakstu un arī raksturojāt grozījumus no kolēģiem un grupām, un tagad eh, es vēlētos atklāt diskusiju. Vēlos dot vārdu Donska kungam, Kugan kungam un vēl visiem, kas vien vēlas izteikties. Tātad Alde grupas eh, ēnu referents Donska kungs. Jā, paldies! Vispirms es vēlētos pateikties Andrikienas kundzei par viņas darba lielisko izklāstu un par šo ārkārtīgi svarīgo ziņojumu. Uh, Eh, es varbūt vēlētos dalīties dažos aspektos ar jums. Esmu iesniedzis pāris grozījumus, kas padara asāku vēstījumu eh, šim ziņojumam. Eh, Andrikienas ziņojums, protams, ir ļoti labs sākums, bet es, protams, zinu, ka cilvēktiesība tiesa cenšas strādāt pēc iespējas efektīvāk. Uh, Un vajadzētu varbūt pievienot dažus punktus, kas padarītu uh, mūsu politiku cilvēktiesību jomā efektīvāku un saskaņotāku. Un cilvēktiesību padomē pieņemtais lēm, pieņemtie lēmumi un asamblēs sesijās pieņemtie lēmumi uh, un mūsu stratēģijas, kā to saskaņot. Vairāki kolēģi Aldē mm, ir iesnieguši grozījumus, kas ir saistīti ar to, cik svarīgas ir nevalstiskās organiz, eh, organizācijas. Arī grozījumi, kas uzsver vajadzību uh, noformulēt jaunus apdraudējumus cilvēktiesībām, piemēram, sirdsapziņas brīvību, zināšanu brīvību, seksuālā orientācija, e, digitālā joma, pieeja internetam un tā tālāk. Mēs esam iekļāvuši dažus grozījumus, kas ir saistīti ar konkrētām valstīm. Mūsuprāt, ir svarīgi uh, piemēram, eh, Bīrmas huntē veltīti grozījumi un mūsu politikas mīkstināšana pret šo režīmu. Un es domāju, ka iekļaujot šos grozījumus, jūsu e, ziņojums kļūs vēl labāks, un es e, patiesi e, pasakos par e, darbu, ko jūs, Andrikiens kundze, esat veikusi. Paldies, Dānska kungs, Sobies kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Vispirms es vēlētos atvainoties Havita kungam. Eh, es gribētu atvainoties viņa vietā, es izteikšos viņa vārdā, un es gribētu teikt, ka mūsu politiskā gruba izturās pozitīvi pret eh, šo ziņojumu projektu, mēs vēlētos apsveikt referenti. Mēs uzskatām, ka eh, šī ziņojuma vispārējā līnija ir pareiza bet eh, tomēr mēs vēlētos paust savu nostāju pār vairākiem atsevišķiem punktiem. Galvenokārt, eh, te būs runa par tādiem tematiem, ko mēs vēlētos iekļaut ziņojumā. Kopumā sakot, eh, cilvēktiesību situācija ir visnotaļ slikta. Vairākās pasaules daļās tomēr var saskatīt arī pozitīvu attīstību. Un tā ir viena no Eiropas Savienības prioritātēm. Ne, nedalāma sastāvdaļa. Un, protams, cīņa pret nāves sodu atcelšanu, tas ir mūsu mērķis, un tas ir ļoti skaidri jānorāda mūsu grozījumos. Tā ir galvenā prioritāte līdztekus cilvēku tiesību aizstāvēšanai. Tas varbūt nedaudz atkārtojas, un tomēr tas sastāda būtisku ziņojumu daļu. Tālāk. Ļoti skaidri e, ziņojuma beigās ir norādīt tātad konsekvences e, jēdziens. Tātad mums ļoti konsekventi, kā Eiropas Savienības uh, vadošajām institūcijām ir jāaizsargā uh, cilvēktiesības, jābūt šādai morālai konsekvencei visā tajā, ko mēs darām aizstāvot cilvēktiesības. Uh, mēs ne, nevaram pieņemt, piemēram, pieņemt kaut kādu esošo lietu kārtību, kas balstītos uz pragmatismu un aizsargātu tikai ekonomiskās intereses Un eh, nevajadzētu to izvērst eh, vai pieļaut situāciju, ka cīņa par cilvēktiesībām pārvērš par saucēju balstu tūkstnesī, ko neviens gal galā nedzird. Nedrīkst pieļaut eh, dubult morālu un dubult standartus. Treškārt. Ir diezgan plašas sadaļas par situāciju dažādās valstīs, bet ar to ir zinām problēma Un proti ir milzīgs uh, nosodāmu gadījumu skaits, un visus tos mēs nevaram pieminēt, mums ir jāizvirs kaut kādas prioritātes. Un tāpēc mūsu grupa uzskata, ka viss uh, nopietnākos, vissmagākos gadījumus vajadzētu atspoguļot vajadzētu izgaismot eh, tos gadījumus, tās lietas, kur upuri ir visievainojamākie, kā arī tās lietas, kuras e, attiecīgās valstis ir centušās noslēpt. Mm. Un kā jūs jau sacījāt, ir jāpanāk noteikts līdzsvars. Uh, Tas piešķirtu ziņojumam lielāku autoritāti. Paldies, Obies kungs, jūs runājat no referenta pieredzes, jums tāda ir no pagājušā gada, un jūs aicināt tātad uz līdzvarot ziņojumu izveidi. Tālāk, Kukan kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Šis ziņojums ir ļoti svarīgs, es apsveicu referenti par tā sagatavošanu ļoti labā līmenī, un tas ir tiešām labs pamats, lai diskutētu par dažādiem cilvēktiesību aspektiem. Ļoti daudzi uh, deputāti ir izteikuši interesi par šo ziņojumu, un tā rezultātā ir iesniegt pār par 400 grozījumiem. Es domāju, ka jums to vajadzētu uztvert kā komplementu un man ir tiešām prieks, ka jūs ļoti pozitīvi to arī esat uztvērus. Eiropas parlamentam tiešām šeit vajadzētu nākt klajā ar ļoti spēcīgu ziņojumu, lai pievērstu pārējo Eiropas Savienības institūciju uzmanību cilvēku tiesību darba kārtībai, lai e, iekļautu šo aspektu e, pilnīgi visu politiku veidošanā visās aktivitātēs, ko veic Eiropas Savienībā. Vēl dažas piezīmes. Eiropas Savienība ir eh, tiešām cilvēku tiesību aizstāvības joms, joms avangardā, taču uh, mūsu darba un centienu rezultāti nevienmēr ir tie labākie. Tāpēc šie pūliņi ir jāturpina par spīti uh, tam, kā demokratizācijas politikas atbalstīšana visā pasaulē ir bijis izaicinājums. Un e, tā kā ir mainījies spēku līdzsvars pasaulē, tas ir kļuvis varbūt vēl sarežģītāk. E, protams, ka e, vārdos apliecināt uzticību cilvēktiesība aizsardzībai ir labi, taču ļoti bieži šie vārdi nepārvēršas praktiskos darbos. Varbūt kā pietrūkst, pietrūkst izsekojamības un kontrolas mm, par to, kas patiesībā notiek. Šiem jautājumiem ir jāpievērš atbilstīga uzmanība, un tas, protams, būtu jādara mūsu jaunajam ārēs darbības dienestam. <clears throat> un ziņojumam ir skaidri jāparāda, ko mēs sagaidām no šī dienesta, un cilvēktiesības ir jāliek pašā šī dienesta struktūras pamatā. Dienestam būtu jānodrošina tas, lai cilvēktiesību jautājumi tiktu atspoguļoti visās ārējās darbībās, uh, visās politikās, eh, attīstības, palīdzības, tirzniecības un citās. Eiropas parlaments bieži saskars ar problēmu, mm, kas ir saistīta ar pieeju eh, informācijai par cilvēktiesību jautājumiem, kas ir citu institūciju rīcībā. Lai mēs varētu darboties efektīvāk, mums ir jāpieprasa lielāka caurskatāmība un pilna pieeja visiem šāda veida dokumentiem un to novērtējumiem. Un visbeidzot, runājot par dialogu ar trešajām valstīm, mums ir jāturpina rosināt dialogs un konsultācijas ar trešajām valstīm, taču es domāju, ka eh, šīs dialogs un šīs konsultācijas ir jāpadara efektīvāks. Ir patiešām uh, pamatīgi aizvērtē šo dialogu rezultāti un tālākā rīcība ir jāsaskaņo ar šo izvērtējumu. Eiropas eh, Savienība ir jāturpina uzraudzīt ne Eiropas dalību valstis par cilvēktiesību pārkāpumiem un jāatrod efektīvāki veidi, kā risināt šīs problēmas. Uh, Tas īpaši attiecas uz Eiropas valstīm, kas vēlas pievienoties Eiropas Savienībai. Un visbeidzot ir jāstrādā pie konsekventas stratēģijas, kas patiešām aizstāvētu pasaulē cilvēku tiesības. Un nobeigumā es vēlētos izteikt atbalstu tai pieejai, kādu izklāstīja referente, uh, par to, kā viņi strādās ar daudziem grozījumiem un kā notiks tālāk eh, ziņojuma apstiprināšanas process. Paldies, Kukan kungs, un es vēlētos varbūt teikt, ko es dzirdēju no ēnu referentiem, tie, kas viņus aizstāv, jā, tie ir patiešām tādi ļoti nozīmīgi komentāri, un man tagad ir pamats ar, eh, un ir par ko runāt ar 28 cilvēktiesību attašajiem. Uh, eh, no visām dalību valstīm, lai mēs runātu par Eiropas eh, cilvēktiesību stratēģiju. Tā ir mūzika manām ausīm, ko es dzirdu, un tas faktiski citām institūcijām, es domāju, pilnīgi skaidri norāda uz eh, mūsu nostāju. Jēglis kundze, lūdzu. <clears throat> Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos pateikties arī referentei Manuprāt, jūs esat sagatavojusi ļoti labu ziņojumu, un otrām kārtām, ko es vēlējos teikt, ja jūs esat saņēmusi arī ļoti daudz labu grozījumu. Līdz ar to jums eh, pastāv laba iespēja sagatavot eh, kompromisa grozījumus un tādējādi arī uzlabot ziņojumu. Daži grozījumi uh, ir vienkārši redakcionāli. Es domāju, ka mēs varētu te vienkārši um, paskatīties, ka šos jautājumus var ar tulkojumu palīdzību izlabot. Tādējādi mēs varētu vienkārši uzlabot ziņojumu valodu. Es uzskatu, ka uh, svarīgākais jau ir pateikts. No savas puses es vēlētos vēlreiz pieminēt ticības brīvību. Tieši tāpēc arī pieteicos runāt, un mums, es uzskatu, vajadzētu vēl parunāt arī par dialogu ar trešajām valstīm. Uh, tie, kas sekoja līdzi debatēm, kas notika vakar šeit šajā telpā, un tā kā es vairāk nekā desmit gadus darbojos Centrālā Azijas delegācijā, tad attiecībā uz darbu ar šīm zemēm, vai arī, ja kāds strādā Turcijas delegācijā, tad eh, noteikti šie cilvēki saprot, ka 12 mm, gadus vēl kas šīs darbs, bet nekas nav uzlabojies. Bet tajā pašā laikā es gribētu teikt, ka mēs nedrīkstētu apstāties mūsu centienos, mums vajadzētu turpināt strādāt. Viens un eh, svarīgs arguments, kas eh, mums ir, un es vēlētos šeit atsaukties arī uz savu darbu lauksaimniecības komitejā, manuprāt, mēs pārāk maz pievēršam uzmanību tam, kas notiek. Protams, ka mēs gatavojam šārējās darbības dienestu, bet tajā pašā laikā tiek slēgti tirzniecības nolīgumi vai arī partnerības nolīgumi ar citām valstīm. No šīs eh, komitejas mums vajadzētu izdarīt spiedienu uz tām komitejām, kur tiek spriests par nolīgumu slēgšanu, nolīgumu gatavošanu. Tur, tajās komitejās cilvēki neapzinās šīs problēmas Es uzskatu, ka mums vajadzētu uzstāt uz to, lai informācija nokļūst pie vajadzīgiem cilvēkiem īstajā laikā un lai šī informācija arī tiktu ņemta vērā. Es uzskatu, ka izlasot šādu ziņojumu, tam vajadzētu kļūt ļoti skaidram. Ja runa par partnerības nolīgumiem, um, tad, uh, protams, ir runa galvenokārt par Centrālā Aziju, bet tajā pašā laikā mums ir jādomā arī par Merkosūru un uh, nolīgumiem, kas tiek slēgts šajā reģionā. Uh, arī šeit mēs varētu runāt par cilvēktiesību jautājumiem. Varbūt tas neatiecas uz šo ziņojumu, bet es uzskatu, ka tas mums būtu ļoti liels uzdevums. Vakar bija ļoti labs piemērs Kazahstāna. Parlaments ir pieņēmis vairākus tiesību aktus, varbūt ar tiem nepietiek, bet kopumā tie ir ļoti labi, taču tie netiek īstenoti. Es uzskatu, ka arī tām mums vajadzētu pievērst uzmanību visi tie cilvēki, kas, atru, kas strādā delegācijās, varētu slavēt cilvēkus par paveikto, un tad mēs varētu arī labāk virzīties uz priekšu. Varbūt kompromisos mēs varētu arī pievērst tam uzmanību, un pat tad eh, es būtu ļoti pateicīga. Eh, Ieglis the... kundze, es domāju, ka jūs pieskārāties galvenajam punktam eh, mūsu apakškomitejas stratēģijā, ka mums ir jābūt vairāk klāt esošiem starptautisko līgumu slēgšanas procesā, un to mēs visi sākam saprast arvien skaidrāk. Mums ir jāizlem, kā mēs to darīsim šeit parlamentu ietveros un pēc tam attiecībās ar citām institūcijām. Protams, ka ir ļoti svarīgi, lai mēs realizētu arī kādus pilotu projektus, Un mēs eh, ceram, ka jūs piedalīsieties arī sarunās ar Turkmeni, Turkmenistānu par partnerības un sadarbības līgumu noslēgšanu. Un eh, es domāju, ka šis jautājums arī ir ļoti svarīgs par sadarbību ar Turkmenistānu, un varbūt šī ir tā iespēja, kad mēs varam uh, Eh, pastiprināt šo te eh, cīņu par cilvēktiesību ievērošanu, bet var jau būt, ka nu, tās ir tikai tādas mūsu nepiepildāmas vēlmes galskundz. Jā, paldies pāris vārdu. Es vēlējos eh, ieteikt, pateikties laimai un teikt, ka viņas ziņojums ir lielisks un daudzi grozījumi, ko mēs esam iesnieguši, ir tāpēc, ka šī tēma ļoti svarīga, tā ir ļoti plaša un es vēlos pasvītrot, ka šis ziņojums e, ir tāds, ko gaida visā pasaulē, un tādēļ ir, pare, e, ir svarīgi, lai pareizais vēstījums nonāktu tur, kur tam jānonāk. Mums ir ne tikai iespēja, bet arī mēs esam atbildīgi pasaules priekšā gatavojot šo ziņojumu. Un tieši tādēļ es domāju, ka var izveidot daudz kompromisa grozījums par svarīgākiem jautājumiem. Un es domāju, ka Gal, galā šis varētu kļūt par ļoti labu ziņojumu. Paldies, Peršjau kundze. Jā, paldies, priekšsēdētājs kundze. Es arī vēlētos pateikties referentei, un es atvainojos par to, ka nebiju klāt pēdējā ēnu referentu sanāksmē. Uh, bet mani asistenti man ir informējuši par notiekošo. Es vēlētos atkārtot, ka ir tikai viens veids, kā interpretēt eh, cilvēktiesības, un tā ir šī universālā interpretācija. Cilvēktiesībām ir jābūt, eh, jā, cilvēktiesības ir jātiecina pilnīgi vienādi uz pilnīgi visiem cilvēkiem. Un tas ir saistīts ar uh, konkrētiem pienākumiem, uh, Mm, kas ir pildām Eiropas Savienībai. Mēs eh, daudz cenšamies runāt par cilvēktiesībām praksē, neko būtībā nedarot. Un būtībā mēs esam atbildīgi mm, par to, lai strādātu ar visām trešajām valstīm, bet mēs zinām, ka dažādās valstīs situācijas ir atšķirīgas un arī attieksme uh, pret cilvēktiesībām ir atšķirīga. Un, protams, ka mēs esam tuvāki ar dažām valstīm un netik tuvē ar citām, bet atcerieties, kas notika diskusiju laikā par Sahrobālu. E, nedrīkstam aizvirst mūsu attiecības ar Āfrikas valstīm. Mēs esam atbildīgi Āfrikas valstu priekšā. Daudzās Āfrikas valstīs pie varas ir diktatora režīmi un reizēm tieši tur tas ir acīm redzamāks, kā varbūt citviet, un Eiropas Savienība klusē par šīm diktatūrām. Un šajās valstīs, protams, strādā cilvēktiesību aktīvisti, un viņiem ir ārkārtīgi grūti. Viņi strādā, bieži vien riskējot ar savām dzīvībām. un ir, mēs nedrīkstam turpināt klusēt. Tādas valsts kā Lībija, Tunisija. Es domāju, mūsu attiecības ar šīm valstīm ir simptomātisks. Es vēlētos, lai mēs pasvītrotu faktu, ka mums ir jābūt tādai universālai izpratnē par cilvēktiesībām, mums jābūt provocējošiem. Un Te mums nav jārunā tikai par musulmaņu valstīm vai bijušajām, eh, vai tātad postkomunistu valstīm, bet cilvēku tiesības un ideāli eh, visur ir piemērojami vienādi. Un eh, ir jāievēro pilsoņu tiesības, bet arī sociālās un ekonomiskās tiesības, un tas viss ir cieši saistīts. Tas jau ir tas universālisms, kas ietver visu šo spektru. Ja mēs runājam par eh, bijušajām PSRS valstīm un cilvēktiesībām, šeit mēs redzam, ka eh, tieši pilsoņtiesību eh, neievērošana ir lielākā problēma, bet šī problēma ir tikpat svarīga kā, piemēram, sociālo vai ekonomisko tiesību neievērošana. Un visbeidzot, šķiet, ka Mēs caur dažādām brīlēm raugāmies uz šiem problēmām. E, runājot par ticības brīvību, es domāju, ka tā ir ticība ticēt vai neticēt. Un nav pieļaujama situācija, ka tiek, piemēram, apdraudēti vai draudēti cilvēkiem tie tikai tādēļ, ka viņi, teiksim, netic, ne, vai nepievienojas nevienai no reliģijām. Uh, Ja kāds ir savukārt kāds reliģijas piekritējs, tad viņam jābūt brīvai iespējai tā tad piekopt šo savu ticību. Ziņojums ir pareizajā virzienā, varbūt dažās jomās tas vēl būtu jāpieslīpē, taču es domāju, ka mēs varēsim progresēt šajā jomā, bet ir ļoti svarīgi šeit panākt vienprātību. Tikai tad, ja mums būs šāda vienprātīga attieksme, mēs varēsim paties dot ieguldījumu šajā procesā. Thank you, Mrs. Vergia. I think you have touched the... Paldies! Ļoti interesants un svarīgs punkts. Un mums varbūt būtu jānodemonstrē, ka cilvēktiesības ir universālas tiesības, un mums, protams, ir jāpanāk šis geogrāfiskais līdzsvars un atbilstoši aptvērums veltot mūsu uzmanību šiem jautājumiem. Interesanti tas, ko jūs sacījāt par Āfriku. Mums ar attīstības komiteju šķiet būtu vēl vairāk jāstrādā, lai parādītu, ka, protams, Āfrika ir pelnījis lielāku uzmanību, iepaši Zemsahāras Āfrika un tā tālāk. Daži vārdi no manas puses kā ēnu referentei. Es esmu priecīga, ka referente vēlas uh, uzsvērt eh, starptautiskās krimināltiesas nozīmi. Un varbūt šeit varētu, teiksim, eh, saskaņot šos te grozījumus, lai tie tā teikt nelektu ārā no kopējā ziņojuma stila. Jūs sacījāt arī, kā strādāsiet ar Kolumbijas jautājumu Goldstone ziņojumu. Es domāju, šī apakškomiteja varētu būt tāds labs pamats kur mēs varam nedaudz atlikt malā savu partiju politiskos apsvērumus un pievērsties šiem jautājumiem no cilvēktiesību viedokļa. Un vajadzētu būt tā, ka cilvēktiesību politika ir tā teikt mūsu darbības un interešu centrā ar vienādiem kritērijiem līdzīgās, līdzīgām situācijām. Es domāju, ka mēs varam jau apskatīties, ko jau parlaments oficiāli par Goldstone ziņojumu ir teicis, bet, eh, nu, te referentē jāapstās, ko viņi vēlas darīt. Liels paldies! Un tagad, kā jūs tagad iekļausiet ziņojumā to, nu, ko jūs, tos komentārus, ko jūs tagad dzirdējāt no kolēģiem? Es jau lūdzu arī komisiju piedalīties, Hartskungs. Paldies priekšādā, tā pavisam ātri. Paldies referentei. Un e, īpaši gribam viņai teikt paldies arī par tiem daudziem grozījumiem, kas tika iesniegti par šo grozījumu, par šo ziņojumu. Un tas pilnīgi noteikti liecina par to, cik ļoti centrāla loma šajā visā jautājumā ir Eiropas parlamentam, cik liela ir tā interese aizsargāt cilvēktiesības un e, veidot tādu Eiropas Savienības politiku, kas to palīdz darīt nevaru, negribu runāt pārāk ilgi, gribēju tikai uzsvērt, ka mēs priecājamies, cik ļoti lielā mērā šis ziņojums skar visas šīs tēmas. Un cik labi šajos grozījumos atspoguļot situāciju. Tiešām tas ir ietvērs visu šo politisko spektru, kas attiec uz Eiropas Savienības politiku cilvēktiesību aizsardzības jomā. Un tie ir iekļaut arī tad nesenāki ziņojumi, nesenāki elementi, par, ka, par ko esam domājuši, kam esam pievērsuši uzmanību, piemēram, reliģijas brīvība un visi šie elementi, ko nu pat vēržiet skundze arī pieminēja un turklāt arī tiesības uh, kas, kas ir ge gejiem un lesbietēm, arī tāpat tiek ietverts šis aspekts citu starpā. Gribu teikt paldies arī par to uzmanību un atbalstu, ko Andrakienas kundze izteikusi šajā ziņojumā attiecībā uz kopējos, kopējo darbību efektivitāti, piemēram, mūsu darbību Ženēvā un ANO ietvaros. Es domāju, tas ir tāds labs punkts. Uh, Un tas ir, protams, tā ir, protams, joma, kurā turpināsim darbi, darboties. Un tad uh, notiks arī ārējo, ārējā rīcības dienesta ietvarot šī darbība. Mēs uh, atzīmēsim, ka arī Goldstone ziņojums tik ļoti daudz citāts, piemēram. Un uh, cilvēktiesību padomēji ANO ietvaros vajadzēja reaģēt ar šo Goldstone ziņojumu. Nu. Uh, Tas eh, septembra beigās notika, un eh, dalību valstis, kas līdzdarbojas cilvēktiesību padomēm, varēja līdz ar to ieņemt kopēju nostāju. Tā bija atturēšanās nostāja, kas atspoguļāja piekrišanu pēc būtības šim ziņojumam, eh, un tā tas arī tika pateikts balsojuma skaidrojumos, respektīvi, ka Eiropas Savienība izteica savu viedokli par Goldstone ziņojumu cilvēktiesību padomē ANO. Kas attiec uz detaļām, tām šobrīd nepievērsīšos, bet vēlreiz gribēju teikt paldies par to, ka papildus eh, reakcijai uz jaunajiem elementiem Eiropas parlaments eh, arī šeit atsauc uz citiem ziņojumiem. Viņi pieskars ziņojumā arī jautājumam par efektivitāti, kas nenoliedzami ir svarīgs, runājot par Eiropas ārpolitiku, un eh, neatceros, eh, atgādināšu jums to, ko teica Aštons šim parlamentam maijā, respektīvi tiks uzsāts konsultācija process, lai cilvēktiesību stratēģija Eiropā pārskatītu, mainītu, un šajā kontekstā tiešām gribam teikt paldies arī Hautals kundzei par to, ka tā ir e, visus šos punktus kopumā iekļāvusi un nu, ka tie atspoguļosies Randrakienas kundzes ziņojumā. Un parīt mums vēl arī būs tikšanās par, par šiem jautājumiem. Paldies! Paldies Eiropas komisijai, saka priekšsādātāji, un tagad referentē vārds vēlreiz. Paldies priekšsādātāji, godātāji kolēģi! Gribu pateikties pilnīgi visiem, kas esat klāt šodien, ka piedalāties šai sanāksmē un ka paužat savus viedokļus un idejas. Es ļoti labi zinu, ka tas projekts, pie kā šobrīd strādājam, ir tālu no perfekta un pilnīgi noteikti uzskat, ka līdz 9. novembrim, kad mums būs jābalso par šo dokumentu ārlietu komitejā, mums izdosies nonākt pie kompromisa Un tieši kompromisa izstrādāšana par visdelikātākiem jautājumiem eh, būs tas, kas ļaus ziņojumu padarīt par tādu vērtīgu dokumentu. Man patika doma, ko izteica Kinga Gāliņa, teica, ka ziņojums jau nav tikai iespēja, bet tāpat laika arī atbildība. Es ļoti labi saprotu, ko viņi ar to domā. Es saprotu, ka viss, ko mēs šajā ziņojumā sakām par cilvēktiesībām un citiem jautājumiem, par horizontālu rakstot problēmām, dos signālu pasaulē un Eiropas Savienībai par to, kāda ir Eiropas Savienības pieeja šiem ārkārtīgi nozīmīgiem jautājumiem. Turklāt gribu teikt paldies arī nevalstiskajām organizācijām, cilvēktiesību aizsargātājiem un eh, visiem tiem, uh, un or, cilvēkiem un organizācijām, kas bija iesaistīti komunikācijā ar Eiropas parlamentu strādāt pie šī dokumenta. Es ļoti priecājos, ka varēs saņemt visu šo informāciju, jo tieši jūs esat tie, kas paliek mums, kas ļauj mums nonākt līdz kompromisiem. Mēs, Eiropas parlamenta deputāti, esam šeit ļoti, ļoti striktā politiskā pozīcijā, un jūsu viedoklis mums ir ārkārtīgi noderīgs. Tieši tie cilvēki, kas darbojas cilvēktiesību aizsardzības jomā, var palīdzēt mums nonākt pie kompromisiem, pie atbilstīgu ziņojumu informācija, kas iekļauti, iekļaut ziņojumā, ir nākus no jums, mēs to uztveram ļoti nopietni. Lūk, tieši šādā veidā mēs varam eh, pārliecināties, ka mūsu politiskā nostāja ir korekta un pareiza, kas attiec uz pavisam konkrētām idejām objaukungs. Piekrītu jums kad nāves sots pilnīgi noteikti viena no galvenajām Eiropas Savienības prioritātēm, un es esmu daudz uzmanības pievērsus tam arī gadējā ziņojumā, tāpat kā jautājumiem par cilvēktiesību aizsargātāju aizstāvību, runāju arī par politiku, kas ir Eiropas Savienībai, runāju par to, cik šīs dažādās politikas ir saskaņotas cilvēktiesību aspektā. Nu, ja mēs nākam klajā ar idejām un priekšlikumiem, bet šie priekšlikumi netiek īstenoti, tie paliek tikai uz papīra, tad jāsaka, tie ir velti centieni, veltīgi centieni. Donska kungs, tiešām paldies par jūsu laipnajiem vārdiem. Viss, ko jūs teicāt, ir ārkārtīgi nozīmīgi man. Es ņemšu to vērā, man nav nekādu šaubu, ka mums izdosies nonākt pie kompromisiem. Uh, un ka tie priekšlikumi, ko jūs nācāt klējā, tiks iestrādāti tajos. Man tiešām nav nekāda problēma ar jūsu grozījumiem, es varētu tos pat tūlīt pat atbalstīt. Ir tīpaši grozījums, kas attiec uz Eiropas Savienības ārlietu dienestu un uh, augstās pārstāvs lomu. Abas šīs institūcijas un to darbība ir nozīmīgas cilvēktiesība aizsargāšanas jomā, tās var palīdzēt stiprināt demokrātiju, un es ceru, ka mums izdosies piešķirt šiem jautājumiem pietiekam daudz uzmanības arī gadējā ziņojumā. Ieglis kundze. Jūs runājat par partnerības un sadarbības nolīgumiem un cilvēktiesību klauzulām, kas tiek iekļaut, iekļaut šādos nolīgumos. Jūs runājat par šo klauzulu īstenošanu. Piekrītu jums, tas viss ir ārkārtīgi svarīgi Mums nepieciešams atkal un atkal uzsvērt šo jautājumu nozīmību tai ziņojumā, ko sagatavojam. Kukankungs, paldies arī jums par jūsu komentāriem. Nu, šķiet, eh, ar to var savu uzstāšanos beigt un patiešām ar nepacietību gaidu iespējas konstruktīvi strādāt pie kompromisiem. Paldies, turpina priekšādātāji, paldies referentei. Paldies arī par šīm lieliskajām debatēm, kas pilnīgi noteikti parādīja, kāds tad ir mūsu strateģiskās prioritātes. Vēžiet skundze šķiet arī eh, vēr, vēlējās arī dāties ne tikai šeit ar šiem klātesošiem cilvēkiem. Nu, tagad gribu nākt klajā ar paziņojumu par minēto jautājumu, respektīvi. Ir konstatēts nedaudz satraucošas ziņas, ja pat varbūt tāds tā kā baumas saistībā ar ārlietu dienestu. Tiek teikts, ka lēmumu par cilvēku tiesību aizstāvību struktūru, uz ko aicina Eiropas parlaments, šobrīd nebūtu nav tik pašsaprotam. Un tāpēc ar jūsu atļauju, godātie kolēģi, es gribētu atgādināt augstajai pārstāvēji par to, ko šī apakškomiteja un parlaments ir teicis, uz ko mēs esam aicinājuši, jo cik tālu saprotu, tad um, ierēģi iecelšana augstākajās amatu personu posteņos šobrīd notiek, un ja mēs neizmantosim iespēju šobrīd, tad varbūt rīt jau būs par vēlu. Nu, jūs saprotat, ko es ar to domāju, respektīvi, ja kāds, nu, jums varbūt ir kāds padoms vai kādi iebildums, labprāt uzklausīt jūsu domas. Ja ne, tad vienkārši ap, aprunāšos par šo jautājumu paplašinātā prezidijsēdē. Objaukungs, vai jūs vēlēties izteikties? Nē. Labi, tad tādā gadījumā Es, ņemot vērā iepriekš pieņemtos lēmumus, darīsim tieši tā paplašinātajā birojā. Mēs esam mazliet aiztaigušies priekšā laikam, respektīvi varbūt, ka kādam ir tagad kāds eh, steidzams paziņojums vai kāds cits jautājums, ko deputāti vēlas apspriest. Ja mums ir pāris minūšu laika, nevēlamies uzsākt uzklausīšanu ātrāk par 10.30, jo varbūt kāds tiešām nāk tieši uz šo uzklausīšanu par cilvēktiesībām Turkmenistānā. Nu, vienmēr jau, protams, ir kaut kas, ko papildus teikt. Veržiet, skundz, lūdzu. Paldies! Es domāju, ka mums būs iespēja atgriezties pie šī jautājuma paplašinātajā prezidijā, bet es gribēju, negribu teikt, ka tas man, protams, satrauc ārkārtīgi, bet lēmums par uh, Eiro, vid, Eiropas un Vidusjūras tīklu cilvēktiesība aizsardzības jomā arī ir nozīmīgs. Es domāju, ka šis ziņojums tika pārlicis šķiet uz janvāru, un es gribēju pārliecināties, ka šis uh, lēmums nepienāks pārāk, ne, nenotiks pārāk vēlu. Priekšādātājs kundze, vai jūs man dzirdat? Vai jūs dzirdat, priekšādātais kundze, es tieši jūs uzrunāju, es gribēju jums to jautāt. Lēmums ir pieņēmis uzklausīšanu par Eiropas un vidusjūras cilvēktiesību jomu pārlikt uz janvāru, kā saprot. Un es gribēju pārliecināties, ka šī uzklausīšana nenotiks pārāk vēlu. Ņemot vērā, ka tur tiks runāts par to, kāds progress gūts attiecībās ar Tunisiju, man šis jautājums ļoti uztrauc Tieši tāpat kā man uztrauc situācija Tunisijā, ņemot vērā, ka tur ir ārkārtīgi daudz cilvēku, kas pieteikuši bada streiku, un mums vajadzētu ļoti uzmanīgi pievērst, ļoti lielu uzmanību pievērst visiem šiem cilvēkiem. Viņiem ir iemesls, kāpēc viņi to dara. Veržiet skundze, jā, nu dien Tunisija ir ārkārtīgi nozīmīga valsts šais apakškomitejas darbā, un šorīt pat mums bija viedokļu apmaiņa, saņēmām atbildi no Eiropas komisiju par 61. Eh, pantu pa jaunajā Tunisijas krimināla kodekstā un par to, kā tika iesaldēti Eiropas instrumenti demokrātija cilvēktiesībām eh, fondi, tāpēc jums var apsolīt, ka šis jautājums nepazudīs no mūsu darba kārtības, bet ir tiesa, ka mūsu darba kārtība, jāsaka, ir diezgan saspringta, un eh, tika pieņemts lēmums šo uzklausīšanu atlikt uz vēlāku laiku, bet nē, nē, nē, nekas nav aizmirsts, neviens nav aizmirsts, Mums ir jāsāk arī gatavoties mūsu delegācijas apmeklējumam uz Tunisiju, un te es pilnīgi noteikti reķinos ar jūsu ļoti aktīvu līdzdarbību, un e, cerams, tas būs atbilstīgi. Vai vēlaties tagad pārtraukt darbu uz piecām minūtēm, vai vēlaties uzklausīt paziņojumus? Nu, es varētu jums pastāstīt, varētu jums pastāstīt par to, ka saskaņā ar e, līdzī to, ko teica Vēržietas kundze, procedūra par Saharo balsu piešķiršanu uh, ir pieņemta, un esmu secinājusi, ka būtu atbilstīgi, ja viss parlaments plenāra sēdē pieņemtu gala lēmumu par Sakarā balsu saņēmēju, un priekšādātājs uh, eh, saņēmis lūgumu par jaunām idejām par to, kā organizēt šo procedūru, kas būtu pieņemami. Uh, tā lai visi būtu, varētu atbalstīt šo precedu. Un Veržietas kundze, šķiet, jūsu priekšlikums bija vienkārši lielisks šai saistībā. Es ceru, ka mūsu apakškomiteja arī varēs dot savu ieguldījumu šajās diskusijās un uh, dot priekšlikumus par šīs procedūras reformēšanu. Yes, Mr. Obiels. Jā, objaukungs, jūs arī vējaties izteikties. Nu, tā kā mums ir mazliet papildus laika, tad varbūt, ka mēs varam to izmantot liederīgi. Tā tad jūs runājāt par to, kā mūsu komiteja varētu dot ieguldījumu Es domāju, ka ir pilnīgi acīm redzam un arī diezgan steidzam, ka mums jārūkojas. Kad jūs iekļāvāt šo jautājumu darba kārtībā, mums priekšā vēl bija gads laika. Mēs sākām um, domāt par to. Varbūt, ka mēs laika gaitā varam nonākt pie vienošanās. Bet domāju, ka pašreizējā metode nu, tikai stiprina iespēju. Ja pakļauties mazam, bet spēcīgam lobbyam. Un, nu, tas, atklāt sakot, nebūs tad tāds dominējušais vairākums. Un tas, man liekas, lielā mērā izskaidro nesenos notikumus. Es nedomāju, ka tā ir tā labākā metode, kā gūt prestižu uh, pasaulē. Uh, es nedomāju, ka Saharova balvas mērķis ir šāds. Pastāv aizdomas, ka uh, Te var būt arī nu, dažāda veida attieksmes jautājumi. Un ka faktiski šeit pat vairs nav tā, ka cilvēktiesības spēlē galveno lomu. Un to atspoguļo vairāk komentāru, tas atspoguļošais problēmās. Tāpēc, domāju, patiešām būtu ļoti labi, ja mēs apakškomitē varētu nākt klajā ar jaunu procedūru priekšlikumiem par to, kā pašreizēju procedūru mainīt, lai šīs problēmas atrisinātu. Jā, mēs panī noteikti varam apspriest šo jautājumu paplašinātajā prezidijā, saka priekšādātāji, iekļaut to darbu kārtībā, jo domāju, nu dienu mums ir vajadzīgs ar tādu pašcieņas pilnā veidā eh, piešķirt attiecīgi respektu arī šī Sahrau balvai, kas ir to pelnījusi. Jā, nu tad mēs varbūt esam arī gandrīz gatavi sākt uzklausīšanu par cilvēktiesībām Turkmenistānā. Es ceru, ka visi runātāji ir šeit. Jā, redzu jau Bergas kundzi, redzu arī Hēls kundzi, redzu referentu. Nu, varbūt vēl vienu minūtīti pagaidīsim. We are trying to, to um, eh, Priekšsēdētāja turpina, cenšamies labot kļūdu šobrīd un mēģinam nodrošināt Nikolai kundzei tulkojumu rumāņu valodā, kas nav ticis izdarīts. Okay, so, uh, we, we continue. Nu, labi, turpināsim mūsu sanāksmi. Pašlaik strādājam pie astotā darba kārtības punkta. Man būtu ieteikums par rumāņu tulkojumu. Yeah. Uh, so, um, that... Un priekšlikums ir šāds. Vispirms uzklausīsim mūsu ārējos ekspertus un pārējās institūcijas. Pa to laiku mēs eh, nodrošināsim, lai tulkojums tiktu nodrošināts arī rumāņu valodā šajā sanāksmē, jo pie mums ir ieradusies eh, ārlietu komitejas referenti Norika Nikolai, uh, un viņa vēlas runāt romāņu valodā, uz ko viņa ir tiesības. Tieši to mēs pašlaik arī mēģinam nodrošināt. Ja tas būtu akceptējami, tad sāksim darbu, dodot vārdu pārējiem runātājiem. Šī rīta sanāksme tiek organizēta tāpēc, ka ārlietu komitejā ir notikušas diskusijas par partnerības un sadarbības nolīgumu starp Eiropas Savienību un Turkmenistānu. Parlaments paudījis savu viedokli par šo nolīgumu, un Nikolai Kunze ir referente ārlietu komitejā. Ārlietu komitejā tika nolēmts, ka pirms balsojuma ārlietu komitejā par šo jautājumu apakškomiteja drīkst norganizēt uzklausīšanu par perspektīvām attiecībā uz cilvēktiesību situāciju un arī uz iespējamiem uzlabojumiem Un eh, tas nozīmē, ka partnerības un sadarbības nolīgums ir jāapspriež arī šeit, apakškomitejā. Manuprāt, ir patiešām izcili, ka mums izdevās panākt vienprātību, jo nākotnē mēs tieši tāpat arī rīkosimies attiecībā uz starptautiskiem nolīgumiem. Partnerības un sadarbības nolīgums tika parakstīts 1999. gadā, un tas vēl ar vien atrodas ratifikācijas procesā taču daļēji tas ir īstenots ar uh, sta starp tirdzniecības nolīgumu palīdzību. Šo tirdzniecības nolīgumu jūs varat atrast arī savā dokumentu mapē. Pēc tam padome 2009. gadā jūnijā apstiprināja šo starposmu tirdzniecības nolīgumu. Tas pašlaik ir spēkā. Ratifikācijas process attiecībās partnerības un asociācijas nolīgumu pašlaik jau ir iegājis noslēguma fāzē. Nesen tas tika atjaunots eh, divās pārējās valstīs, kas uh, to vēl nav ratificējušas - Francijā un Lielbritānijā. Pašlaik Eiropas parlaments tiek aicināts sniegt savu piekrišanu saskaņā ar Lisabonas līgumu. Līdz ar to ir vajadzīga šāda parlamenta piekrišana. Tādēļ, kad parlaments eh, apstiprināja starposmu tirzniecības nolīgumu 2009. gada aprīlī, parlaments noteica vairākus sasniedzamos rezultātus, kas būtu jāņem vērā. Pirmkārtām parlaments eh, aicināja atbrīvot visus politieslīdz ieslodzītos, otrais - nodrošināt brīvu ceļošanu, trešais - nodrošināt neatkarīgus uh, monitorus, ceturtais uh, - brīvu novērošanu, tā skaitā starptautiskām organizācijām, piektais - nodrošināt pilsoniskā sabiedrības attīstību bez valdības ietekmes, sestais - ticības brīvība un septītais - atklātas demokrātiskas vēlēšanas. Tādējādi parlamentā uh, teiktais bija ļoti skaidrs. Tas nozīmē, ka šis starposma nolīgums nedrīkst būt tāds um, nepārredzams. Parlaments vēlas iesaistīties procesos Turkmenistānā. Šādā kontekstā šī uzklausīšana ir paredzēta, lai informētu mūsu deputātus par to, kas ir noticis pēc uh, parlamenta sniegtās piekrišanas partnerības un asociācijas nolīgumam. Tāpat es gribētu pieminēt konkrētu individuālu gadījumu. Farits Tuhbatulins, cilvēks, ko es pazīstu vairākus gadus, kurš ir cilvēktiesību aktīvists un kuram ir nācies izbraukt no Turkmenistānas, lai eh, varētu nodrošināt eh, to, ka viņam netiek izdarīts nekāds apdraudējums, mēs esam saņēmuši svarīgu informāciju no vairākām cilvēktiesību organizācijām, kas pauž to, ka Tuhbatulina kungs atkal tiek apdraudēts. Šodien nosūtīju vēstuli vēstniekam un arī Eiropas Savienības institūcijām, kurā paudu nepieciešamību, lai Fārīts Tugba Tulīns, kurš pašlaik dzīvo Austrijā, lai šis kungs vairs netiktu apdraudēts nekādā veidā. Cerams, šis gadījums pierādīs, ka mēs varam panākt lai svarīgi cilvēktiesību aktīvisti netiktu apdraudēti. Tagad došu vārdu mūsu runātājiem, un eh, pirmām kārtām pie mums ir ieradusies Žaklīna Heila. Mēs viņu uzklausījām jau vakar, viņa runāja par Kazahstānu. Viņa ir eh, politikas analītiķe atklātā sabiedrības institūtā, un došu viņai vārdu kā pirmajai, bet lūdzu nerunājiet ilgāk par desmit minūtēm. Ņemot vērā vakardienas pieredzi, uh, Mums būs ļoti dzīvīga viedokļa apmaiņa, ja jūs eh, nepārsniegsiet savu uh, uzstāšanās laiku. Pretējā gadījumā mums nebūs iespējas uzdot jautājumus un, eh, pareizāk sakot, jums nebūs iespējas atbildēt uz šiem jautājumiem. Priekšsēdētājs kundzei, dāmas un kungi, paldies, ka devāt man vārdu. Mm, pirmkārtām es gribētu pieminēt divas komentārus. Turkmenistāna ir eh, nepareizi pārvaldīta valsts, un tā nav Eiropas Savienības partnere pašlaik. Otrām kārtām sadarbība ar eh, Turkmenistānu noteikti var sāsināt cilvēktiesību problēmu šajā valstī un var arī samazināt Eiropas Savienības ticamību ilgtermiņā. Sākot ar Murata Mačačilova lietu, viņš uh, vēlējās doties prom no Turkmenistānas, viņam bija divi bērni, un uh, viņam nebija iespējas vairs strādāt šajā valstī. Šī gada jūnijā pēc vairākiem mēģinājumiem um, sniedzot pieteikumus uh, migrācijas uh, dienestiem Turkmenistānā, viņš vienkārši izdarīja pašnāvību, viņam vairs nebija nekādu iespēju. Valdība bija vajājusi viņa ģimeni tāpēc, ka viņi vēlējās panākt, lai viņa sieva, kas ir žurnāliste, vairs nevarētu strādāt. Tas eh, norāda, ka eh, Turkmenistānā ir tikpat smaga cilvēktiesību situācija kā citās Centrālāzijas valstīs. Eh, tāpat arī varu pieminēt kādu citu gadījumu, kurš cilvēks centās panākt taisnību ārpus Turkmenistānes, bet pat pašlaik varas iestādes cenšas šo cilvēku apklusināt. Turkmenistāna darbojas tieši šādā veidā. Es vēlētos izmantot man atvēlēto laiku, lai teiktu, ka partnerības un sadarbības nolīguma turpināšana ne tikai grauja cilvēktiesības, bet tas būtu nepareizs eh, solis no Eiropas Savienības puses. Es gribētu teikt, ka šai, šai apakškomitejai, ka argumenti, kas runā par šo nolīgumu, nav pietiekami, lai mēs varētu parakstīt nolīgumu ar tādu partneri, kas varētu graut Eiropas Savienības cilvēktiesību ticamību, varētu ievērojami apdraudēt. Nākamais es vēlētos eh, runāt arī par šo argumentu, ka šis nolīgums it kā ļautu atbalstīt cilvēktiesību attīstību uh, Turkmenistānā. Manuprāt, tas nav pierādīts. Īsnībā partnerības un sadarbības nolīguma cilvēktiesību klauzula šo priekšnosacījumu pat padara par absurdu. Tas nozīmē, ka mēs uh, spiežam uz nolīguma mm, parakstīšanu, iepriekš nerunājot par cilvēktiesībām. Uh, Kā jau šī apakškomiteja apzinās, saskaņā ar šo no līgumu abām pusēm ir jāievēro cilvēktiesības, un uh, šis no līgums var tikt apturēts, ja kāda no pusēm uh, pārkāp šos principus. Parlaments un Eiropas Savienība nepiekristu šādam uh, nol nolīgumam. Ja, ja tiek izdarīta pārkāpuma, tad šis nolīgums būtu jāaptur. Uh, Eiropas Savienībā vajadzētu skaidri norādīt uz konkrētiem cilvēktiesību uzlabojumiem, ko tās sagaida, lai varētu pastiprināt attiecības. Uh, Andrew vēlāk par to runās. Mēs uzskatām, ka parlamenta noteiktie rezultāti, kas tika noteikti 2006. gadā, 2008. gada februārī un 2009. 9. gada martā, uh, vajadzētu, tos, tos vajadzētu piemērot arī attiecībā uz šo nolīgumu. Tāpat arī Eiropas Savienībā vajadzētu meklēt jaunu juridisko pamatu. Mm, pirms gada tika slēgts jauns sarniecības nolīgums bez komisijas izvērtējuma. Mums vajadzētu atcerēties, ka šis starpsnos tirsniecības nolīgums ietver identisku cilvēktiesību klauzulu tāpat kā partnerības un asociācijas nolīgumā, un šīs klauzulas mērķis ir piespiest Turkmenistānu ievērot šos principus. Mums ir jāņem vērā šis fakts, un ir jāatcerās, ka parlaments apstiprināja šo tirdzniecības nolīgumu 2009. gada martā. Eh, komisija vēlējās eh, darboties eh, cilvēktiesību situācijas uzlabošanā Turkmenistānā līdz brīdim, kad tiks parakstīts partnerības un sadarbības nolīgums, tā skaitā tajās jomās, eh, kur uh, ir noteikti parlamenta sasniedzamie rezultāti. Komisijai vajadzētu prezentēt uh, eh, parlamentām izvērtējumu par uh, Turkmenistānas sasniegumiem. Vajadzētu paskatīties, vai ir izpildīti šie noteiktie rezultāti, un tāpat arī jāapskatās uz, uz Ašvadas sasniegumiem. Mēs neesam no komisijas saņēmuši nekādus dokumentus. Praktiskā līmenī partnerības un sadarbības nolīgums nav rīks, kas e, dotu lielus sasniegumus, lielus iegūmus Eiropas Savienībai. Cilvēktiesību dialogs e, šeit ir jāatgādina pastāv šo valsti jau kopš 2007. gada, kaut gan nav noslēgts partnerības un sadarbības nolīgums. Komisija ir uzsākusi kapacitātes e, uzlabošanas programmas cilvēktiesību jomā. Uh, 2010. gada septembrī ar um, ANO attīstības programmu un um, citām organizācijām, un tas viss tika darīts bez partnerības un kooperācijas nolīguma. Tāpat arī mums ir jāatcerās, ka ir notikušas dažādas sanāksmes bez uh, šī nolīguma. Ir bijis saprašanās memorands, un tas norāda uz uh, līdzīgiem nolīgumiem. Uh, īpaši jāatgana par tādām valstīm kā Kazahstāna un Azerbaidžāna. Šie piemēri parāda, ka nav vajadzīgs jauns uh, juridiskais ietvers, lai veicinātu cilvēktiesību attīstību. Politiska dialoga ietveros, uh, gan arī uh, sadarbības programmās, palīdzības programmās. Iespēja strādāt šajā valstī mm, nebūtu jāuzskata par vienīgo sistēmisko palīdzību vai progresu veicināšanu valstī. Šajā sakarībā es gribētu pieminēt vēl kādu lietu. Tiek minēts arguments, ka uh, partnerības un sadarbības nolīgums ļaus nodrošināt Eiropas Savienības klātbūtni šajā valstī. Taču loģika ir tāda, ka nekas tāds nav pierādīts šajā reģionā. Eiropas Savienībai ir bijis šāds nolīgums ar Uzbekistānu jau gadiem ilgi, taču vēl ar viena šajā valstī nedarbojas pilntiesīga Eiropas Savienības delegācija. Īstenībā šeit darbojas tikai Eiropas mm, Europa House, un eh, tā ir tāds pats status kā Turkmenistānas Eiropas Savienības pārstāvniecībai. Tāpat arī citās valstīs darbojas dažādas eh, pārstāvniecības bez parakstīta partnerības un sadarbības nolīguma. Tas nozīmē, ka ir vajadzība, vajadzīga atvērtība no otras puses, nevis tikai Eiropas Savienības vēlme darboties šajās valstīs. Mums ir jādomā arī par to, kā Eiropas Savienība varētu paust savu klātbūtni šajās valstīs, tādās kā Turkmenistāna. Pilsoniskās sabiedrības grupas nevar darboties Turkmenistānā, neapdraudot savas dzīvības, tāpēc nav skaidrs, kā Eiropas Savienība sadarbotos ar šo valsti, kas būtu partneri šajā valstī, kādas sekas būtu šiem partneriem. Uh, kas notiktu, ja situācija kļūtu sarežģītāka un uh, ko darītu Turkmenistānas varas iestādes attiecībā uz Eiropas Savienības iejaukšanos. Tāpat arī jāatcerās par NVO, par dažādām programmām, kas pastāv šajā valstī. Uh, Tā skaitā Eiropas Savienība ir finansējusi BBC projektus Turkmenistānai, taču uh, valdība ir uzlikusi dažādus ierobežojumus šīm programmām. Uh, šajās programmās var darboties tikai valdības apstiprināti žurnālisti. Tas nozīmē, ka uh, Turkmenistānas prese īsnībā pieder prezidenta administrācijai, nepastāv neatkarīga prese. Līdz ar to uh, mēs nevaram ietekmēt uh, parastos cilvēkus. Diemžēl nav iespējams nodrošināt sabiedrības attīstību, ja valdība neļauj darboties neatkarīgām pilsoniskās sabiedrības organizācijām. Šeit es runāju arī par uzņēmumiem. Uzņēmumi nevar ceļot, nevar veidot asociācijas, nevar uh, brīvi paust savus viedokļus. Katras sanāksmes darba kārtība un dalībnieku saraksts tiek uh, kontrolēti valdībā. Kā tad mēs varam uh, izdarīt savu ietekmi, organizējot sanāksmes? Paskatīsimies, kā Eiropas Savienībai nākas darboties Turkmenistānā, kā mūsu uzņēmumiem ir jādarbos Turkmenistānā. Pagājušā gada martā eh, Francijas celtniecības uzņēmums piedāvāja prezidentam automašīnas, lai varētu nodrošināt, ka tiek parakstīts viņu uh, biznesa darījums. Ceturtais punkts. Es gribētu atsaukties uz ārstiem bez robežām. Šī organizācija atstāja šo valsti pēc desmit gadu darba, tāpēc, ka viņiem, uh, viņi tika piespiesti mainīt savus principus. Viņiem nācās vienkārši noskatīties, kad eh, medicīnas darbinieki manipulē statistiku, um, gan par lipīgām, gan nelipīgām slimībām. Beigās um, ārsti bez robežām vienkārši bija spiesti atstāt, atstāt valstī. Tas nozīmē, ka mums noteikti vajadzētu uh, paredzēt sasniedzamos rezultātus un noteikti sarkanās līnijas šai valstī. Bez vīzijas par cilvēktiesībām, nesaprotot, kas īsti ir akceptējams un kas nav, kur tad Eiropas Savienība varēs novelkt šo līniju. Uh, Eiropas Savienība ir centusies darboties Turkmenistānā. Mēs esam centušies organizēt eh, starpvaldību konferences par Nabuko, kur iesaistījām arī Azerbaidžānu un eh, runājām par eh, gāzes ieguvi jūrā. Otinger kungs 2010. gadā centās darboties šajā valstī, bet tas viss tika darīts bez stratēģijas par cilvēktiesībām. Uh, un šis partnerības un sadarbības nolīgums īstenībā nepiedāvā nekādas stratēģijas cilvēktiesību jomā. Mēs gribam zināt, ko Eiropas Savienība cedīsies darīt nākotnē, un tas noteikti stiprinātu Eiropas Savienības attiecības ar Turkmenistānu. Noslēgumā es eh, gribētu izteikties arī par Eiropas Savienību. Turkmenistānas valdībai vajadzētu pierādīt savu apņēmību sadarboties ar starptautisko kopienu, īstenojot dažādas reformas, kas veicinātu cilvēktiesības un sadarbību citās jomās. Eiropas Savienībai vajadzētu izstrādāt cilvēktiesību stratēģiju un domāt ilgtermiņā. Mums ir jādomā arī par enerģētikas tirgiem un citiem jautājumiem, kas īstenībā noved pie īstermiņa politiskām stratēģijām. Spēcīga cilvēktiesība stratēģija noteikti dzīvos ilgāk par prezidentiem. Iesaistoties Turkmenistānā un veicinot cilvēktiesības šajā valstī, Eiropas Savienība varēs nodrošināt, ka Murats Ačilovs un Fares Tukpatulīns beidzot varētu dzīvot mierīgi. Paldies! Žaklīna Heila. Paldies, eh, Žaklīna. Tagad no atklātās sabiedrības institūta, protams, ir interesanti šī informācija, jo viņi ļoti ilgi ir strādājuši šajā reģionā. Uh, Es ceru, tagad mums ir rumāņu valodas tulkojums. Un vai jūs vēlētos izteikties? Pēc tam mēs aicināsim pēc referents tātad komiteju un tad uh, Humans Right Watch un tātad Nikolai Kunze lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Šis ir ļoti jūtīgs jautājums, un es labprāt tomēr gribētu runāt savā dzimtajā valodā. Cienījamie kolēģi, Turkmenistāna nav īpaši labvēlīgā situācijā, bet tas ir atkarīgs arī no mums, arī mūsu varāja kaut ko darīt, ja mēs vēlamies, eh, lai šī valsts tomēr dotu saviem pilsoņiem pieeju demokrātijai. Kāpēc Turkmenistāna atrod šādā situācijā? Un daļēji tas ir vēsturisku apstākļu dēļ, tas ir saistīts ar uh, postkomunistisko autoritāro vēsturi. šajā valstī pastāv noteikts kults, kas balstās uz autokrātisku sistēmu. Cilvēktiesība pārkāpumi ir faktiski tāda ikdienas lietu kārtība šajā valstī. Un uh, Turkmenistāna šobrīd uh, veic reformas, uh, tā saprot, vai drīzāk sāk saprast, ka tai ir tomēr jārīkojas saskaņā ar noteiktiem pieņemtiem starptautiskiem standartiem. Daudz cilvēku salīdzina eh, Turkmenistānu ar Ziemeļkoreju. Nu, tas mums būtu jāņem vērā, taču pārmaiņas notiek. Mums ir eh, tā tad jāņem vērā to, kas notiek Turkmenistānā uz vietas. <clears throat> Un tad, kad mēs aplūkojam reālos dzīves faktus, tad tomēr mēs nevaram Turkmenistānu pielīdzināt Birmai vai Ziemeļkorejai. Ir daudz eh, tādu neizpratnes momentu par iepriekšējā prezidenta eh, valdības ņāzo eh, periodu. <clears throat> un pastāv uh, centieni cilvēkiem tomēr nodrošināt cilvēku cienīgus dzīves apstākļus. Nesen Turkmenistāna ir parakstījusi un ratificējusi virkni starptautisku nolīgumu. Ja kādam interesē sīkākas detaļas, Tās var uzzināt. E, konstitūcija ir līdzīga citām Eiropas e, valstu konstitūcijām, runājot par demokrātijas pamatprincipiem, ko konstitūcija garantē. Ir milzīga, protams, atšķirības starp to, kas ir uzrakstīts un par to, kas notiek reālajā dzīvē. Šeit negribu liekuļot. Un jūs ļoti labi zināt, ka arī manas pašas valstī demokrātijas standarti ir atšķirīgi. Un ne visi tie ir ievēroti. Mēs daudz ko esam uzlabojuši Rumānijā, bet daudz kas vēl prasās uzlabojams. Cilvēktiesību aspektā varbūt vislielākais trūkums ir tas, ka Turkmenistāna nav tiesiska valsts, tiek pārkāptas starptautiskas vienošanās, pārvietošanās brīvība, mm, apelācijas tiesības, tiesības uz advokāta aizstāvību tiesā, lūk, šīs lietas nav sakārtotas. Katram ir tiesības uz taisnu tiesu, un, protams, ka šeit ir daudz, kas darāms. Cilvēktiesību pārkāpumi nav saistīti tikai ar varas iestāžu rīcību, bet arī ar pašu pilsoņu rīcību viņi eh, redz dažādi, viņi paši pārkāpja cilvēku tiesības dienu dienā, un tas varbūt ir zināmā mērā saistīts ar uh, šīs valsts vēsturi, kas neapšābām ietekmē arī tās e, tagadni. E, piemēram, masu saziņas līdzekļi. E, tie tiek ļoti stingri kontrolēti no prezidenta puses. Ko mēs varam darīt? Mēs varam uh, palīdzēt Turkmenistānai kļūt caurskatāmākai, atklātākai. Uh, mums ir jāatbalsta neatkarīgi mēdī, Arī privātās dzīves eh, neaizskaramība eh, šis punkts tiek pārkāpts diendienā. Pilsoņi nevar izvēlēties, kur viņi vēlas dzīvot. Mm, ir eh, arī ekonomiskās tiesības lielā mērā netiek garantētas. Tālāk ir šis personības kults, kas valstī ir dominējošs. Tas ir faktiski tāds pārcēlums no iepriekšējā režīma. Un pirmo reizi Turkmēnijas vēsturē Turkmenistāns prezidents ir tāds, kam ir atšķirīga profesionālā karjera. Viņš nav daļa no komunistiskās elites, viņš pēc savas izglītības ir ārsts, viņš nav tāds kā iepriekšējais prezidents Ņēzovs. Uh, Un tas ir pirmais gadījums eh, Turkmenistānas vēsturē, un varbūt, ka tas palīdzēs eh, Turkmenistānai nokratīt no sevis šos, ne, šīs nepatīkamās pagātnes paliekas. Prezidents Uh, joprojām faktiski viņa uzvedība ir tāda paran, paranoiska, Krimināla kodeksā ir paredzēti ļoti stingri ierobežojumi. Kaut gan uh, lielos vilcienos uh, tas atbilst demokrātijas standartiem, taču reālā situācija ir tālu no vēlamās. Kolēģi no Human Rights Watch un no Atklātā sabiedrības institūta jau pieminēja šīs lietas. un varbūt, varbūt var sīkāk analizēt atsevišķus gadījumus, bet jāsaka, Turkmenistāna atrodas pārējais periodā un likumdošana ir uzlabojusies virknējomu. Un ANO struktūras Turkmenistānā darbojas ļoti veiksmīgi, atbalstot uh, šo te jauno pieeju cilvēku tiesībām. Un šādam atbalstam ir iespējams atrast arī praktiskus piemērus. Protams, es iekļaušu visu šo informāciju arī ziņojumā, par ko es esmu atbildīga. Eh, ko šis ziņojums varētu darīt, lai precizētu mūsu kā parlamenta nostāju? Lai mēs būtu redzamāk šajā procesā. Pēc Lisabonas līguma eh, ratifikācijas mēs eh, dažas lietas varam darīt pavisam savādāk nekā līdz šim. Jebkura eh, starptautisk, šāds starptautisks nolīgums var tikt pārskatīts eh, katrus divus gadus, un šajā pārskata procesā arī mēs esam iesaistīti. Un kāda tad būs ietekme uz šo te nolīgumu faktām, ka mēs atklāsim, teiksim, kaut kādus pārkāpumus? Nevajadzētu šo dokumentu izveidot pārāk garu, mums vajadzētu arī atzīmēt labās pārmaiņas un pozitīvos aspekts, un iespējams, ka jānāk lajā ar noteiktiem ieteikumiem uh, valdībai, un es ceru, ka pārējie kolēģi parlamentā šos centienus atbalstīs. Jā, ir virkne normu, par kurām mēs jau šeit runājām par to runāja arī daži kolēģi, kas izteicām, izteicās. Vai mēs varam atbildīgi būt par faktu, teiksim, ka Turkmenistāna nav ievērojusi vai pārkāpus dažu no starptautisko tiesību normām? Nu, jāsaka, ka varbūt mēs esam līdzatbildīgi zināmā mērā. Mums varbūt vajadzētu izveidot tādu ātrās reaģēšanas mehānismu vai agrīnās brīdināšanas mehānismu, eh, kas varētu sākt darboties, ja mūsu nolīguma punkti netiek ievērot vai tiek pārkāpt. Tālāk runājot par Eiropas pilsoņiem Turkmenistānā. Eh, šī tā tad ir jauna norma, jauns punkts, jo mums mūsu pilsoņi, protams, ir jāaizsargā, ja viņi strādā uh, dažādos problemātiskos e, reģionos, kur e, dzīvot un strādāt ir riskanti. Es personīgi domāju, ka, lai arī ko mēs izvēlētos darīt, mums ir jākoncentrēs vispirms uz cilvēktiesībām. Mums nav jāsot Turkmenistānu tikai par to, tikai, eh, tikai par to, ka tā ir, tā ir bagāta dabas resursi, mums nav jāsod tā, tās pilsoņi par to, kā viņi sapņo par uh, labāku, taisnīgāku pasauli, taču um, mums ir jāizvairās no liekulības. Un mums ir e, jāveicina atklā, atklātība un caurskatāmība. Mums ir jārunā vairāk par to, uh, kādā veidā dalību valstis eh, paraksta dažādus divpusējus nolīgumus, kas ir to ekonomiskajās interesēs. Uh, piemēram, runājot par uh, kalnrūpniecību un kalnrūpniecības iniciatīvu un caurskatāmību šajā jomā. Uh, protams, ka mēs varam vienkārši nedarīt neko, ieslīgt apmi, pašapmierinātībā, bet ne tādā veidā mums vajadzētu rīkoties. Mēs vēlamies mainīt mūsu attieksmi tad, kad mēs runājam par šādu veidu nolīgumiem. Un es domāju, ka svarīgi respektēt cilvēktiesības no vienas puses, bet mums ir jāraugās, lai uh, tās tiktu ievērotas visur, ne tikai tādās jūtīgās valstīs. Reizēm es jūtos mazliet vainīgi, kā Eiropas parlamenta deputāte, par to, ka neesmu spējis darīt vairāk eh, cīņā par cilvēku tiesībām. Ir virkne dažādu drošības mehānismu, kas īsti nedarbojas. Uh, Mums ir jāslēdz šādas vienošanās, bet mums ir arī jāraugās, lai tiktu ievērotas eh, startautiskās tiesības. Jā, cienījamie kolēģi, saka priekšsēdētājs atgādina par uzstāšanās laiku. Jā, protams, parlaments būtu varējis eh, labāk uzraudzīt to, kas īsti noticis ar tiem atskaits punktiem, ko mēs esam atzīmējuši iepriekšējos nolīgumos, un skaidrs, ka tur daudz nekas nav viss noticis Un tagad es vēlos uzklausīt Eiropas komisiju, Human Rights Watch. Un man ir prieks paziņot, ka pie mums ir arī ANO augstās komisāras, komisāra biroja pārstāve. Un Nikolai kundze ļoti gribēja iekļaut ANO šajā te procesā. Mums ir ar Brīseles biroju ir cieši kontakti, tāpēc ANO šeit arī ir pārstāvēta. Un es apsveicu arī Gunāru Vīgāndu kungu, kas Eiropas komisija atbild par sadarbību ar Vidusāzijas valstī, tā kā Vīgānda kungs jums vārds. Paldies priekšsādātā, paldies Hautās kundze par to, ka devāt šo iespēju būt šeit. Tagad, kad eh, esam nonākuši pie Eiropas Savienības Turkmenistānas līguma ratificēšanas, paldies Nikolai kundzei arī par viņas izdarītajiem centieniem strādājuši pie dokumentu projektu. Gribēju jums īsumā atgādināt, kā jau priekšsēdētā pareizi teica, ka šeit runājam nevis par līgumu parakstīšanu, bet gan par šī līguma finalizēšanu, un, eh, kas ir daļa no kopējā ratifikācijas procesa. Parakstīšana jau notika 98. gadā, kas ir pirms 12 gadiem, 2007. gada jūnijā Eiropadoma lēma, ka vajadzētu kā daļu no jaunas spēcīgas apņemšanās sadarbjoties ar Centrālā Azijas valstīm noslēgt partnerības sadarbības nolīgums ar visām šī reģiona valstīm. Un e, tika izveidots arī delegācijas uz visām šīm valstīm. Tieši kā tika teikts, lai nodrošinātu pamatotu juridisko pamatu sadarbību ar katru no valstīm un lai nodrošinātu arī sadarbības kapacitāti katrā no šīm valstīm. Diemžēl nu, joprojām cīnāmies ar šo pamatnostādņu īstenošanu, tas nav vienkārši, bet mums ir izdevies mm, mm, eh, ratificēt partnerības sadarbības novums ar Taģikistānu un arī cita veida ratifikācijas procedūras tiks izpildīts. Delegācijas Biškakai un Dušombē ir eh, pastiprinātas. Turpinām strādāt pie attiecīgu apstākļu rad radīšanas arī sadarbību ar Taškentu. Uh, Un tad ar budžeta atbalstu no Eiropas parlamenta puses mēs ceram, ka mums izdosies gūt arī atbilstīgos līdzekļus, lai atvērtu delegāciju Ašhabadā. Tātad vienīgais elements, kas vēl paliek šīs politikas galējā izpildē, un to noteica Eiropa padome, ir e, partnerības sadarbības nolīguma ratificēšana ar Turkmenistānu saziņa Turkmesins arī zinoši ierobežota, sadarbība ir ierobežota. Līdz šim tas lielākoties ir balstīts uz Eiropas kopienas eh, un bijušās padomu savienības nolīgumu, kas eh, ir pirmās paudzes tirdzniecības un sadarbības nolīgums. Un tā ietvaros mēs vienu reizi gadā noturam kopējos komitejas sanāksmes. Gribu jums atgādināt, ka 2010. gada augustā stājās spēkā um, jauns nolīgums, tas ir pirms trim mēnešiem, kā jūs saprotat, tas ir pagaidu tirdzniecības nolīgums, tas ir pirmais solis ceļā uz mūsu sadarbības ietvaru modernizēšanu, un tas uh, uzsāk tirdzniecības un tir, ar tirdzniecību saistīta attiecība noteikums, un mēs patiešām gribētu teikt paldies par ļoti konstruktīvo balsojumu no jūsu puses 2009. gadā ir pienācis laiks beidzot radīt šo jauno atjaunināto ietvaru, un tas tiek apsviests nu jau vairākus gadus ar Turkmenistānu, līdzīgā veidā, kā tas notika ar citām šī reģiona valstīm. Šī nolīguma spēkā stāšanās ir ārkārtīgi nozīme, tas ir visaptverošs līgums, kas dot Eiropas Savienībai papildus uh, darbības manevrus aizsargāt savas intereses un palīdzēt valstī veicināt mūsu vērtību izplatīšanos šai ļoti nozīmīgajā valstī. Līdz pat nesenai pagātnē, kā Nikolais kundze norādīja, eh, šī valsts bija ārkārtīgi slēgta ārējām ietekmēm, un tikai tagad šobrīd tā iznāk no šo daudzu gadu pašizolēšanās ēras. Turkmenistānas sabiedrība joprojām eh, nes rētas no šīs padomu pagātnes un no vadības, kas bija tajā arī pēc padomu režīmas sab sabrukšanas, kurš 2007. gada vēlēšanām ir uzsākta pamazām eh, plašāka sadarbība ar pārējo pasauli. Nu, tas ir vērojams progress. Esam saņēmuši virkni pozitīvu signālu no Turkmenistānas, kas liecina par viņu vēlmi tālāk sadarboties ar Eiropas Savienību un atbalstīt reformas, ir īpaši izglītības un veselības aprūpas jomā, kā arī labākā sabiedrība valsts pārvaldes eh, nodrošināšanas jomā. Komisijas pieeja ir iesaistīties, mudināt Turkmenistānu atbalstīt šo valsti lai nonāktu pie labākas pozīcijas, kas ļautu, at, kas ļautu arī kritiskās jomās, izšķirīgās jomās virzīt uz priekšu progresu, respektīvi demokratizācijā un cilvēktiesību aizsardzībā. Cilvēktiesības pilnīgi noteikti ir pats galvenais satraukuma punkts mūsu attiecībās ar Turkmenistānu. Nedrīkstam sev muļķot, politiskais režīms joprojām ir autoritārs šajā valstī, pilsoniskās sabiedrības loma ir ļoti nenozīmīga un plašsaziņas līdzekļi tiek lielā mērā kontrolēti. Te pilnībā piekrītu tam, ko teica Nikolais kundze un arī ko Hēls kundze nu pat teica. Un tomēr jaunais prezidents šie tomēr meklē starptautisku atzinību un atbalstu. Viņš vēlas uh, Turkmenistānu izvirzīt starptautiskajā arēnā, izmantojot eh, starptautisko neutralitātes politiku un cenšoties spēlēt reģionālu neitrālu lomu starp konfliktiem eh, par ūdens pārvaldu, etniskiem konfliktiem un tam līdzīgi šajā reģionā. Nedrīkstam arī aizmirst, ka šai valstī ir visgarākā uh, valsts ar Afganistānu, vis no visām Centrālā Azijas valstīm. Uh, Turkmenistānas vadība pieprasa ciešākas attiecības arī ar citiem galvenajiem spēlētājiem, tostarp Eiropas Savienības. Un šāds visaptverošs partnerības sadarbības nolīgums ļautu mums pilnībā izmantot potenciālu, ko piedāvā šī parādīsies iespēja. Tā mēs varēsim mudināt valsts attīstīties daudzos uh, līmeņos, daudzās daudzos sektoros, un, nu, kas vissvarīgākais, varēsim nodrošināt regulāru politisku dialogu un uzsākt veidot veselu mašinēriju, kas varētu ļaut šo nolīgumu īstenot, respektīvi tas var būt ikgadējās sadarbības padomas tikšanās, un tas nozīmē komiteja tikšanos, kurās tiktu apsviet, apspriests visas eh, solījumu jomas, teikt veidots apakškomitejas, kas arī savukārt varētu specializēties konkrētos apakšsektoros. sektoros vēlamies arī skaidri pateikt, ka komisija piekrīt tam bāžām, ko pāduši daudz šī parlamenta deputāti par cilvēktiesību situāciju Turkmenistānā. Es domāju, ka nedrīkstam šeit vainot viens otru, apsūdēt viens otru, ka mums ir dažādi viedokļi un tam līdzīgi. Šādas e, pārkāpumi jau var pastāv valstī tiešām vēl tālu jāiet, lai nodrošinātu atbilstību starptautiskiem standartiem šai ziņā. Un tomēr e, komisija uzskata ka mēs neesam nebūtu vieni šeit ciņā, arī padomu tā uzskata, ka ir nepieciešams tālāk iesaistīties sadarbībā ar šo valsti, veidot atbilstīgus ietvars, un tas jādara pēc iespējas straujāk. Vislabāk varam uzlabot situāciju, vai iesaistoties sadarbībā ar viņiem, nevis eh, mazāk liekoties ziņas par šo valsti. Vairāk no jums runāja par salīdzinošiem kritērijiem, ko Eiropas parlaments ir noteicis pirms. Uh, vidustermiņa nolīgums stājās spēkā. Atcerēsimies, kā jau teicu iepriekš, ka šis stā, nolīgums stājās spēkā šī gada augustā. Un tomēr ir jau manāms vairākas pozitīvas e, pārmaiņas, un tās arī gribu uzsvērt. E, nu, kaut gan, protams, vispārējā situācija ir ārkārtīgi sarežģīta. Pirmām kārtām ir izveidots demokrātijas un cilvēktiesību institūts, un e, tam tiek paredzēta arī būtiska resursi, tā uzdevums ir uh, ir izpildīt Turkmenistānas saistības starptautisko nolīgumu ietvaros attiecībā uz cilvēktiesībām un šīs, šīs saistības pārnes uz nacionālajiem tiesību aktu. Otram kārtām uzdevums ir arī kalpot kā ombudam. Otrā, otrā ziņa ir tāda, ka ir izveidota valsts komiteja, kas saistīta ar sabiedris, sabiedrības sūdzībām par tiesību sargājošo iestāžu pārkāpumiem, piemēram, policijas pārkāpumiem. Piemēram, arī pieņemts jauns eh, kodeks, eh, krimināla kodeks, kur tiek samazināts maksimālais cietumsods, kur tiek reformēta soda sistēma un jauns uzsvars tiek likts uz sodiem, nevis eh, apcietinājumu. Nu, tā tad šādas pārmaiņas, uz ko jau gribēju norādīt. Turklāt, protams, atkārtoti, detalizēti turpinam apspriest ar varas iestādēm visus šos jautājumus. Jau pašreizējā izveidotā cilvēktiesību dialogu ietvaros esam pieminējuši arī citus jautājumus, salīdzinošo kritēriju kontekstu, no, piemēram, pārvietošanās ierošanās, iekšējās, iekšzemes pārvietošanās ierobežojumi ir ir, noteik, ir, ir eh, mazinājušies, jo iekšējās kontrols ir atceltas, bet tomēr joprojām šādi ierobežojumi pastāv, īpaši izceļošanai uz ārzemēm. Komisārs jau pieminē šos jautājumus, zino, sazinoties ar Turkmenistānu, respektīvi šos melnos sarakstus ar cilvēkiem, kuriem nav ļauts atstāt valsti, un tas joprojām ir problēma jautājums. Otrs punkts - piekļūt cietumiem starptautiskiem sarkanā krusta pārstāvjiem kas to mm, pieprasa, vairāk kārt tas ir darīts. Un eh, jāsaka, arī tas ir jautājums, par ko paužam bāžas. Tas attiec arī uz vairākām citām centrālā Azijas valstīm. Tur gan šis progress ir bijis nedaudz lielāks. Turkmestānas cietumi joprojām ir, projām ir slēgti starptautiskiem novērotājiem. Un esam uzsvēruši, cik ārkārtīgi svarīgi ir šāda objektīva novērotāja. Mums ir eh, šobrīd turpinās arī sarunas starp tātos, ko kriminālties un Turkmestāna par šo jautājumu. Turklāt noslēgumā priekšādātājs kundze gribu norādīt uz mūsu cilvēktiesības, cilvēktiesību jomas veicināšanas mm, programmu. Tiek izstrādāt šī jaunā programma, eh, ar kuras palīdzību tik, tiks palielināt to, ka mēs tā spēj aizsargāt cilvēktiesības. Te paredzētu vairāk kā 2 miljonu eiro eh, šiem pasākumiem. Tie tiks pārvaldīti kopā ar, eh, ar, ar, ar ano, pa, attiecīgajām struktūrām konkrētajā jomā. Un, e, nu, mēs, protams, paredzam arī ļoti nopietni iesaistīšanos no Turkmenistānas puses. Ir arī vairāk mazāk projekti, kas saistīti ar plašaņas līdzekļiem, ar BBC mēs sastrādājamies un e, pārvaldības kapacitāte. Protams, ir jau izveidot, aš, ja mums būtu Ašhabadā jau Eiropas Savienības delegācija, tad mums daudz efektīvāk izdotos šos projektus arī īstenot. Noslēgumā gribu teikt, ka mums nav nekāda ilūzija, protams, šajā valstī nebūtu nav ideāla situācija, gluži pretēji, bet mēs nedomājam, ka mēs līdz ar to varam vienkārši atteikties no sadarbības un šo valsti ignorēt. Paldies komisijas pārstāvjiem, saka priekšsēdētāji, īpaši paldies par šo pēdējo svaigāko informāciju par um, šiem konkrētajiem uzlabojumiem situācijā esam tos arī atzīmējuši. Un e, tālāk gribētu dot vārdu Andrejai Bergai, kas pārstāv Human Rights Watch. Bergas kundze lūdzu. Paldies priekšsādētā, dāmas un kungi, kā jau nu pat runāja Vigandi kungs, Eiropas Savienība šobrīd izdara spiedienu, lai uzlabotu attiecības ar Turkmenistānu pastiprinātās un Eiropas parlamentam šeit spēlējumi būtiski loma, jo viņi var pārliecināties par to, ka Eiropas Savienībā pilnībā izmanto to peto, potenciālu, kas tai dots, lai strādātu kā tā katalīsta sadarbībā ar Turkmenistānu. Mēs uzskatām, ka īpaši Eiropas Savienībai vajadzētu turpināt atkārtot tās bažas, kas tika paustas, un atgādināt padomēju un komisijai par solījumu nodrošināt būtiskus uzlabojumus cilvēktiesību jomā. Jo laikā līdz partnerības sadarbības nolīguma parakstīšanai, uzlabojot pagaidu tirdzniecības nolīgumu, kas tika parakstīts 2009. gadā, parlaments deva savu piekrišanu ar nosacījumu, jo tas varētu palīdzēt stiprināt reformu procesu Turkmenistānā. Uh, Nu, parlaments šobrīd eh, spriež par pilnvērtīgu, pilnotiesīgu partnerības sadarbības nolīgumu, bet situācija Turkmenistānā joprojām ir sarežģīta un eh, būtu svarīgi tāpēc vispirms iesaistīties virknē godīgi izvērtējumu par to, kāda veida pozitīva ietekme, ja tāda vispār var būt, būtu eh, šāda veida nolīguma parakstīšanai cilvēktiesību situācija Turkmenistānā un otrām kārtām vajadzētu skaidri un gaiši pateikt, ka jebkāda veida tālāka attiecība turpināšana ir atkarīga no konkrētiem un taustāmiem uzlabojumiem cilvēktiesību jomā, tā kā tika pieminēt arī salīdzinošie kriteriji, un tas tika darīts vairāk kārt, gribu izteikt savus komentārus par dažiem no šiem salīdzinošiem kriterijiem un pro progresu vai tā trūkumu, kas ar tiem saistīts. Pirmais kriterijs, kā jau priekšsēdētāja teica, ir bez nosacījumu politieslodzīto atbrīvošana. Es zinu virkne individu, kas joprojām ir Turkmestāns cietumos par uh, apsūdzībām, kas tomēr saistīts ar politiskiem motīviem. Pārskatāmības trūkums tiesiskums sistēmā ir milzīgs. Ir slēgtās tiesas prāvas, nav nekāda veida neatkarīga cilvēktiesību novērotāja, un tāpēc mums ir ārkārtīgi grūti nodrošināt informāciju par, uzticam informāciju par politieslodzīto skaitu un turklāt arī nevaram pārliecināties par to, cik patiesi vai nepatiecības ir apsūdzības, kas pret tiem izvirzīts. Pēdējo pāris gadu laikā situācija kļūst vēl sarežģītāk, nespējam izsekot eh, kriminālu, kriminālas un tieslietu sistēmas darbību, jo ar vien mazāk informācija tiek publicēta Turkmenistānas plašsaziņas līdzekļos par eh, apcietināšanu attiecībā uz vidēju un augstu līmeņu ierēģiem. Politieslodzīto iestver virkni vārdu, ko runātāji uzskaita kas ir strādājuši un sadarbojušies ar cilvēktiesību organizācijām un virkni vēl citu vārdu un uzvārdu runātāju piemin. 2006. gadā valdība nāca klajā ar virkni sarakst, eh, atbrīvoja virkni politieslodzīto, bet kopš tā laika Turkmenistānas valdība nav darbību turpinājusi, tā nav pārskatījis arī iespējamo lietu skaitu, kas varētu būt politieslodzītie, eh, un nav pārliecinājusies par to, ka, mm, na, ka tiek, tiek nodrošināta šāda darbība. Un turklāt arī nav pat atzinu uz to, ka uh, starptautiskajām cilvēktiesību organizācijām būtu tiesības šeit iejaukties. Šī kļūda bija atteikšanās. Uh, ņemt vērā jau kādu veidu rekomendācijas, kas tika izteikts uh, universālā periodiskā pārskatā, ko sagatavoja no 2008. gadā attiecībā uz šo valsti. Otrais salīdzinošanais kritērijs attiecās uz visu čēršļu novākšanu brīvai pārvietošanās kustībai. Nu, lai arī tagad atsevišķiem iedzīvotājiem tiek dot iespēja izceļot uz citām valstīm, tomēr pārsvarā patvaļīgi šāda atļauja var tikt arī liekta, tiek rezidē iedzīvotāji kontrolēti, un tas notiek ļoti patvaļīgā kārtā. Parasti šāda veida atļaujas tiek liekts īpaši cilvēktiesību aktīvistiem, disidentiem un tam līdzīgi. Piemēram, Svetlana Rāsova kas ir e, izsūtīta opozīcijas līdera māsa, gadiem ir ceļojusi uz ārzemēm, un lūk, 2008. gada jūnijā arī viņas e, vīrs to darīja. Viņš, e, to, viņam netika ļauts atstāt valsts, tāpēc viņš arī mīra medicīnisko palīdzību nesaņēmis tiek uzlikt ar vien jaunu izceļošanas noteikumu, kas, piemēram, vērst šobrīd pret studentiem, kas vēlas doties uz ārvalstu privātām universitātēm mācīties, it īpaši uz Kirgistānu. Daudz no šiem studentiem varēja ceļot eh, uz universitātēm pēc gadu, tie, gadu bet tie, kas vēlējās studēt Kirgistānai, kur ir izveidota Amerikas Centrālāzijas universitāte, eh, saņēma eh, šķēršļus un par viņiem tika izdarīts spiediens. Tie, kas vēlas ceļot reliģiskiem uzdēļ, arī tiek pakļaut šāda veida patvaļīgai rīcībai un tiem neļauj izceļot. Trešais kritērijs bija piekļuve starptautiskajiem novērotājiem un jau tika minēts, it īpaši, kas attiecas uh, uz starptautisko kriminālu tiesu, un neviens šeit netiek ielaists, nevienam neļauj veikt pētījums par starptautisko, par, par cilvēktiesību pārkāpumiem, neviena starptautiskā aģentūra, vienalga valsts vai nevalstiskā organizācija nevar saņemt piekļuvi aizturēšanas centriem un cietumiem. Valdība regulāri liegus piekļuvi starptautiskiem cilvēktiesību novērotājiem valstī, Tostarp arī tiem, kas pārstāv deviņas ANO procedūras, starptautisko kriminālu tiesu un nevalstiskās organizācijas. Uh, 2008. gada septembra vizītei ANO īpašais referents devās uz šo valsti. Un e, šī tika paredzēta paredzēt šis apmeklējums un rodas cerības, ka varbūt tiks nodrošināts neatkarīgāk cilvēktiesību uh, e, novēram šeit. Bet jāsaka, tagad pēc diviem gadiem neviena tālāk vizīte nav plānota. Tas iepriekšē notika pirms diviem gadiem un līdz ar to valsts joprojām ir slēgta šādai starptautiskiem novērtējumam, kā jau Žaklīna Hēla nu pat pastāstīja. Uh, par situāciju ārstiem bez robežām, arī viņi slēguši savu eh, bīroju 2009. gadā un viņi ir pametuši valsti. Vēl viens slīdzinošais kritērijs bija pilsoniskās brīvības eh, situācijas uzlabošana, tiesības uz, vā, uz vārda brīvību, uh, tiek pakļauts ārkārtīgi daudz ierobežojumu. Turkmenistāniem neatkarīgie pilsoniskie aktīvisti nevar atstāt valsti, nevar darboties, žurnālisti un aktīvisti gan Turkmenistānā, gan arī izsūtījumā joprojām tiek saņem draudus no valdības puses par to, ko viņi dara. Nesenie piemēri oktobrī šogad lūk Turkmenistānas ierēģi centās izsūtītos aktīvistus Eh, aktivistiem pied, liekt piedalīties Varšavas konferencē. Un priekšādātājas kundze jau mums pastāstīja par situāciju, kas notiek ar izsūtīto cilvēku tiesību aktīvu, vienu no, viņu, no šiem aktīvistiem drošības dienesti kā pilnīgi ikdienā brīdina jebkurus cilvēku tiesību aktīvistus netikties ar Eiropas Savienības pārstāvjiem, vēstniekiem, tostarp nesarunāties ar ANO īpašo vēstnieku par reliģijas brīvības jautājumiem, kas ieradās Turkmenistānā 2008. gada otrā pusē. Uh, Neviens no uh, starptautiskiem aktīvistiem nav devies uz šo valsti pēdējā laikā. Ir saņemta kritika par to, ka ir noteikts nereāls prasības NVO reģistrācijai šajā valstī. Nu, piemēram, nacionālam starptautiskam NVO ir jābūt 50 līdz 500 uh, eh, locekļiem, lai šāds, šāda organizācija varētu tikt reģistrēta. Uh, visa veida plašiņas līdzekļi tiek kontrolēti no valsts puses, gan elektroniskie, gan, gan drukātie. Un bieži vien arī no ārpuses raidīti, raidīt raidījumu dokumentāni ne, Turkmenistānu nevar sasniegt, savukārt tie, kas darbojas un cenš to panākt, tiek īsti un krim, pakļaut kriminālu vajāšanai. Um, Tiem, kas ierodas valstī, ir jāuzrāda pase, tas viss tiek reģistrēts, elektroniskā komunikācija tiek kontrolēta. Mm, žurnālistiem ir ļoti grūti iekļūst valstī, robežsardze parasti konfiscē visu veidu rakstiskus materiālus un citus materiālus, Eh, savas runas noslēgumā es gribētu pieminēt arī nepieciešamību īstenot reformas visās jomās un visos administrācijas līmeņos. 2010. gadā Turkmenistāna pieņēma vairākus jaunus likumus, tā skaitā grozījumus krimināla kodeksā un administratīvajā kodeksā, kas jau tika pieminēti, kā arī likumā par juristiem. Taču nevienas no šīm izmaiņām neatiecas uz valdības pilnīgo uzticības trūkumu sabiedrības acīs. Turkmenistānā vēl ar vienu valda tikai viena partija. Eh, prezidenta Muhamedova paziņojums 2010. Eh, gada pavasarī par to, ka eh, valstēt ir gatava daudzpartiju sistēmai, protams, ir apsveicams, bet vēl, pat vēl šodien nav nekādu pierādījumu, ka viņš varētu pieciest vēl kādu partiju vai politisku kustību. Prezidents nozīmē un atceļ tiesnešus no darba bez jebkādas parlamenta pārbaudes. Eh, tas var pieņemt arī vēlēšana komisija un var izdot dekrētus, kas ir visiem obligāti. Nav nekādu laika ierobežojumu, nav nekādas konstitucionālās tiesas vai ombuda. Kopš Eiropas parlaments 2009. Eh, gadā eh, norādīja uz nepieciešamību ieviest rezultātu uh, nosacījumus starposmu tirniecības nolīkumā, mums vajadzētu domāt arī par nākamajiem posmiem, proti par partnerības un sadarbības nolīgumu, līdz brīdim, kad Turkmenistāna būs paveikusi visus pasākumus, lai varētu stiprināt attiecības. Paldies! Paldies Andrējai Bergai, kas pārstāv Human Rights Watch. Tagad došu vārdu Arvitsons kundzei no ANO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 Pirmkārtām es uzskatu, ka ir jau minēti ļoti svarīgi punkti par cilvēktiesību situāciju Turkmenistānā. Tāpēc es nevēlos atkārtot to, ko teica iepriekšēji runātāji. Es vienkārši vēlētos jums pastāstīt par to, ko apvienotās nācijas ir darījušas Turkmenistānā pēdējo gadu laikā kopš uh, valsts sāka atvērties apkārtējai sabiedrībai pirms vairākiem gadiem. Uh, 2007. gada maijā mūsu iepriekšējā augstā pārstāve bija pirmā no augstajām pārstāvēm, kas ieradās Turkmenistānā. Tolaik viņa uzsvēra, ka eh, pilsoniskās sabiedrības stiprināšana un demokrātisku aktivitāšu uzsākšana un vajadzīgā līdzsvara nodrošināšana starp izpildvaru tiesu varu un likumdevēju varu un patiešām neatkarīgu cilvēktiesību institūciju izveide uh, saskaņā ar Parīzes principiem ir pašas svarīgākās prioritātes, un šīs prioritātes vēl ar vien ir saglabājušās. ANO ģenerālsekretārs Banki Mūns devās uz Turkmenistānu šo, agrāk šogad, un viņam bija iespēja tikties arī ar prezidentu un ar Demokrātijas un cilvēktiesību institūta nacionālajām iestādēm. Viņam bija iespēja apspriest arī uh, cilvēktiesību situāciju. Tagad mazliet par mūsu darbu Turkmistānā, kur mums ir birojs. 2008. gada jūnijā Kirgistāna noslēdza līgumu ar ANO augstā pārstāvu biroju, lai atvērtu uh, biroju Biškekā, un šīs birojas strādā arī Turkmenistānā. Uh, Mūsu galvenie mēķi ir palīdzēt pilsoniskajai sabiedrībai, demokrātiskajām organizācijām, veicināt un atbalstīt cilvēktiesības. Kā jau komisijas pārstāvs pieminējis, sadarbojoties ar komisiju, uh, ANO attīstības programma un uh, augstā pārstāve birojas cenšas stiprināt Turkmenistānas valsts iespējas veicināt un atbalstīt cilvēktiesības. Šī projekta galvenais mēķis ir uzlabot Turkmenistānas kapacitātes darboties cilvēktiesības starptautiskajos mehānismos, tā skaitā ANO iestādēs un citur. Tas nozīmē, ka mēs apmācām Turkmenistānas ierēģņus, uh, dažādos administrācijas līmeņos. Mēs stāstām par cilvēktiesību standartiem, mēs eh, organizējam arī dažādus projektus attālākos reģionos, lai mēs eh, veicinātu izpratni par cilvēktiesībām visā valstī. Mūsu mērķis ir izveidot cilvēktiesību centrus visās piecās provincēs. Šis darbs jau ir uzsākts To mēs sākām pavisam nesen, bet mēs patiešām ceram, ka uh, līguma rekomendāciju izpilde būs uh, daudz ātrāka nekā pašlaik. Mēs uh, cenšamies panākt, lai cilvēki uz vietas sāktu just izmaiņas. Par universālo periodisko pārskatu to minēja arī iepriekšēja runātāja. Turkmenistāna bija viena no pirmajām valstīm, kas uh, 2008. gadā saņēma šo pārskatu. Tā akceptēja rekomendācijas attiecībā uz spīdzināšanas aizliegumu, ticības brīvību, eh, ceļošanas brīvību, vārda brīvību un tiesnešu neatkarību. Tās ir eh, dažas no svarīgākajām rekomendācijām, kuras Turkmenistāna to laiku akceptēja. Taču Turkmenistāna noraidīja vairākas svarīgas rekomendācijas, tā skaitā pār ceļošanas aizliegumu. Agrāk jau tās tika pieminētas. Tāpat arī politieslīdzīto atbrīvošana un uh, vairāku lietu pārskatīšanu, lietas, kas attiecas uz cietumniekiem, kas ir ieslodzīti politiskiem sudēļ. Tāpat arī ļoti pozitīvs mm, solis ir tas, ka Turkmenistāna akceptēja, ka pie viņiem ieradīsies uh, īpašais ziņotājs par ticības brīvību. Tas notika 2008. gadā. Tā ir pirmā reize, kad šāds ziņotājs ir ieradies Turkmenistānā, taču mēs neesam saņēmuši ielūgumu no varas iestādēm Turkmenistānā. Referents par tiesnešu un juristu neatkarību, referents par spīdzināšanu, referents par uh, nāvsodu izpildi bez sprieduma par eh, patvaļīgu ieslodzīšanu un tā tālāk. Īpašais referents par tiesībām uz izglītību arī ir iesniedzis eh, lūgumu apmeklēt valsti un cerams, ka nākamgad, nākamgad tas būs iespējams, bet vēl ar vienu nav saņemts apstiprinājums. Noslēgumā par cilvēktiesību instrumentiem, kuros Turkmenistāna piedalās. Arī šeit mēs esam uh, pamanījuši pozitīvas pārmaiņas kopš valsts atvēršanas. Īpaši konvencija par cilvēkiem ar invaliditāti tika pavisam nesen apstiprināta, taču vairāk ļoti svarīgi cilvēku tiesību instrumenti vēl ar vienu nav apstiprināti, un te es gribētu pieminēt īpašais protokols konvencijā pret spīdzināšanu, kas pieļautu neatkarīgu kontroli uh, aizturēšanas vietās, ieslodzījuma vietās. Uh, Kā jau tika pieminēts, šis protokols vēl arī nav ratificēts. Kā jau es minēju, galvenais, protams, ir turpināt sadarboties ar valsti. Mēs redzam šeit vairākas pozitīvas pārmaiņas, un mēs ceram, ka šis projekts, kas pašlaik tiek uh, īstenots uh, Turkmenistānā, ļaus mums panākt šādas pārmaiņas. Lielas paldies! Paldies Arvicānas kundzei. Tagad mēs varētu sākt uh, debates. Esmu saņēmusi divus pieteikumus uzstāties. Siveča kungs un Žiba kungs vēlas izteikties. Siveča kungs, lūdzu jums vārds. E, słuchałem z wielką uwagą e, tego, co zostało. Es e, uzklausīju uzstāšanās ar ļoti lielu interesi. Uzskatu, ka tā ir ļoti laba iespēja saprast situāciju Turkmenistānā no plašākas perspektīvas un daudz nopietnāk nekā tas ir bijis iespējams agrāk. Es atceros pirmās diskusijas, kas eh, noritēja ārlietu komitejā. Tas eh, bija tad, kad mēs sākām darbu pie ziņojuma. Jāatzīst, ka zināšana līmenis, kas eh, tolaik atklājās parlamenta deputātu vidū par uh, reālo dzīvi šajā mm, valstī, uh, bija, diemžēl, ļoti zems un uh, nebija aktuāls. Es patiešām ļoti augstu novērtēju to, kas uh, tika pausts šodien šajā zālē. Cilvēktiesība aizstāvji un institūcijas, kas darbojas pie šiem jautājumiem, ir uh, spiesti paust informāciju ļoti asā, ļoti skaidrā veidā. Un tieši šādu informāciju mēs esam saņēmuši ziņojumos. Nav nevienas valsts, nav nevienas instances, ko mēs varētu pamest novārtā. Ja kāds eh, cilvēks tiek sāpināts, tad cilvēktiesības ir pārkāptas, un mums pie tā ir jāstrādā. Taču es vēlētos nepieļaut ka cilvēki tiek iedalīti labajos un sliktajos. Mums ir cilvēktiesība aktīvisti, mums ir arī cilvēktiesība pārkāpums saraksts, un ir tie, kas neievēro cilvēktiesības, tāpēc, ka viņi gaidā kāda konkrēta nolīguma ratifikāciju ar Turkmenistānu. Es eh, vēlētos eh, teikt eh, organizācijām, kuras mēs tikko uzklausījām, ka mēs esam jūsu pusē Nav nekādas uh, nepiekrišanas, nav nekādas viedokļu atšķirības par cilvēkiem, kas ir ieslodzīti šajā valstī. Ir pilnīgi skaidrs, ka šiem cilvēkiem ir jādod tiesības izbraukt no valsts. Ja kāds atrodas cietumā tikai tāpēc, ka viņš atsakās dienēt militārajā dienestā, tad arī mēs esam šī cilvēka pusē. Man ir radies iespējas, ka komisija mūs atbalsta. Komisija vēlas cīnīties par cilvēktiesībām. Tas nozīmē, ka īstenībā šī dilēma ir nepareiza. Šeit nav runa par to, vai, vai mēs vēlamies aizstāvēt cilvēktiesības šajā valstī vai nē. Īstais jautājums ir par to, kā veidot attiecības starp Eiropas Savienību un Turkmenistānu tā, lai cilvēktiesības varētu aizstāvēt labāk un lai mēs varētu organizēt kontaktus ar šo valsti. Tad jautājums ir par to, kā strādāt, nevis vai strādāt vispār. Un, manuprāt, atbildi šo jautājumu var formulēt šādā veidā. Varbūt mēs varam izmantot visus vecos juridiskos instrumentus, kas sniedzas līdz pat padomu savienības laikiem. Šis režīms tika attiecināts arī uz valstīm, kas radās uz padomju savienības grupām. Tas nozīmē, vai mēs varam strādāt ar šo veco instrumentu, kas tika pieņemts eh, pirms 12 gadiem, vai arī mums ir vajadzīgi jauni instrumenti. Manuprāt, šī ir ārkārtas situācija. Instruments tika pieņemts pirms 12 gadiem, vai līdz šai dienai neesam to ratificējuši, bet nu lai nu tā būtu. Es vēlētos runāt par uh, zināmām perspektīvām par politikas jautājumiem, nevis tikai par emocijām. Ja runa par emocijām, tad ir grūti atrast efektīvus instrumentus, lai īstenotu politiku. Vesels trīs paudzes Turkmenistāna ir darbojusies eh, komunistiskā režīmā. Cilvēki, kas ir dzīvojuši komunistiskā režīma valstīs, ļoti labi zina, kā šādas valstis darbojās. Komunismā netiek ievērotas vispār nekādas cilvēktiesības. Un tas ir pats mazākais, ko var par to teikt. Turkmenistānā šo realitāti pastiprina vēl tas, ka Turkmenistāna ir Āzijas valsts. Ja jūs man uzdosiet eh, jautājumu, vai es dodu priekšroku dzīvot komunismā Polijā vai Turkmenistānā, tad jāatzīst, ka Polijā mana situācija būtu labāka. Ir jāatcerās, ka šajā valstī veselas trīs paaudzes dzīvoja komunismā. Tas nozīmē, ka 90. gadā pieaugušam cilvēkam nebija neviena radinieka, nebija vecstāva, kas viņam varētu pastāstīt par dzīvi valstī bez komunisma. Tas nozīmē, ka mm, sabiedrības mentalitāti ļoti ietekmē komunisms vēl ar vienu. Tas ir ļoti būtiski. Mums ir jādomā par sabiedrības mentalitātes izmaiņām. Šis jautājums ir ļoti svarīgs. Ja sociālistiem un demokrātiem būtu uh, diskusijas par šo tēmatu, tad jāteiks, ka mums vēl nebūtu savas nostājas šajā jautājumā. Šī uzklausīšana ir ļoti svarīga, esmu ļoti priecīgs, ka tā tika norganizēta. Noslēgumā es gribētu atkārtot, mums ir jāizvairās no situācijas, kas kļūst automātiska. Mēs kā parlaments neesam spiesti rīkoties. Mums ir pagājušā 12 gadi, tas nozīmē, ka mēs varam atvēlēt vēl laika tā, lai mūsu lēmums būtu patiešām pārliecinošs. Noslēgumā Katru mēnesi mēs runājam par cilvēktiesību pārkāpumiem Strasbūrā. Es nevaru atcerēties nevienu situāciju, kad mēs būtu sprieduši par Turkmenistānu. Iespējams, ka mēs esam piemirsuši šo valsti. Lielas paldies! Dodu vārdu vicepriekšēdētājiem Gžība kungam. Lielas paldies, priekšēdētāji! Mēs atrodamies situācijā, kur mums ir jāpieņem ļoti svarīgs lēmums. Šī ir situācija, kurā redzami divi ļoti atšķirīgi viedokļi. Viens viedoklis ir tāds, ka šis nolīgums, kas ir ratificēts, stājas spēkā, un NVO un arī mēs uzdodam jautājumu, kas notiks šajā īsajā periodā pēc ratifikācijas kad eh, mums ir tik strauji jāpārlec uz jaunu nolīgumu. Te mēs redzam vairākus apstākļus, kāpēc eh, mums ir bijis vajadzīgs tik daudz laika šī nolīguma noslēgšanai un kāpēc mums vajadzētu vēl domāt par šo jautājumu. Es eh, vēlētos jums atgādināt to, ko teica Nikolai kundze. Parlaments savās 2008. un 2009. gada rezolūcijās runāja par eh, zināmiem eh, sasniedzamiem rezultātiem cilvēktiesību jomā. Diemžēl mums ir skaidri un skaļi jāpaziņo, ka šie rezultāti nav sasniegti. Turkmenistāna nav izpildījusi šos nosacījumus. Mēs pieļāvām eh, starposmā nolīguma ratifikāciju un tagad mēs domājam, ko darīt. Situācija ir tāda, ka komisija pašlaik ir izteikusi priekšlikumu par jaunu partnerības un sabiedrības nolīgu, sa sadarbības nolīgumu. Mūsu referenti ir prezentējuši vairākus priekšlikumus, ir minējuši vairākus gadījumus par cilvēktiesību pārkāpumiem, un es uzskatu, ka rezolūcijā vajadzētu runāt par visiem šiem problēmu jautājumiem. Mēs nedrīkstētu aizmirst nevienu argumentu bet tajā pašā laikā mums ir jādomā par Viganta kunga argumentiem un komisijas argumentiem. Tie ir ļoti, sar, tie ir ļoti svarīgi. Ir ārkārtīgi grūti kontrolēt eh, procesus valstī, kurā nav mūsu pārstāvju. Ja mēs vēlamies stiprināt mūsu attiecības, tad tas būtu tikai un vienīgi pozitīvs rezultāts, jo tad mēs varētu izveidot mehānismu, kas mums ļautu periodiski izvērtēt, eh, kā situācija mainās cilvēktiesību jomā vai šie rezultāti un nosacījumi tiek izpildīti, vai ir panākta uzlabošanās situācijā, vai situācija ir pasliktinājusies, vai nosacījumi nav izpildīti. Tādā gadījumā mēs varētu arī apturēt eh, nolieguma īstenošanu, pilnībā apturēt. Es uzskatu, ka šādā situācijā mums, kā cilvēktiesību apakškomitejai, ir iespēja darboties. Esmu priecīgs, ka ārlietu komiteja nepieņēma galīgo lēmumu pirms mēs paudām savu viedokli. Es uzskatu, tā, ka tāda ir pašreizējā situācija. Paldies vicepriekšēdētājiem Gžībam par viņa izcilo analīzi par pašreizējo situāciju, kādā atrodas apekš, cilvēktiesība apakškomiteja. Gribētu dot vārdu Donska kungam. Yeah, thank you very much. Paldies. Man ir tikai daži komentāri. Jā, patiešām ir ļoti svarīgi izvairīties no klišajām un emocijām, no e, dažādām nodaudētām frāzēm attiecībās tādu valsti kā Turkmenistānu. Taču mums ir jāatcerās, ka situācijas vietas mainās. Mēs nevaram šeit domāt tikai par vēlmēm un uh, cerībām. Mēs nevaram uh, tikai izteikties par kaut kādām tendencēm vai iepriekšējiem pieņēmumiem. Mums ir jāsaprot, kas īsti notiek uz vietas pašlaik, bet no otras puses ir ļoti svarīgi iesaistīties procesos, ir ļoti svarīgi domāt par cilvēktiesību situāciju. Taču tajā pašā laikā mums ir jādomā par to, lai mums būtu institūcijas, ar kurām mēs varu, varam sadarboties. Mums ir vajadzīgas institūcijas, uz, ar kurām mēs varētu rēķināties. Uh, Ja mēs nevarēsim kontrolēt cilvēktiesību situāciju, kā mēs varēsim nodrošināt, ka kaut kas eh, notiek lietas labā? No otras puses, mēs eh, visi ļoti labi saprotam, ka pats sarežģītākais ir tieši detaļas un sīkumi. Dažkārt eh, šāda iesaistīšanās var noteikti palīdzēt sabiedrībai, kas ilgu laiku ir bijusi izolēta. Taču tajā pašā laikā var notikt arī tā, ka mūsu kļūmju vai nepareizu aprēķinu dēļ režīms to varētu uztvert kā nepareizu signālu. Tas varētu nozīmēt, ka režīms uzskata, ka mēs leģitimējam kaut ko tādu, kas mums ir pilnīgi neakceptējami. Tā vietā, lai šai domātu par dilēmām, es nedomāju, ka mēs esam pret iesaistīšanos šajā valstī. Bet jautājums ir par to, vai mums ir vajadzīgie instrumenti, vai mums ir institūcijas, lai mēs varētu strādāt uz vietas. Jā, Donska kungs, patiešām. Mums nepalīdzēs šeit uh, cerības un vēlmes. Es saprotu, ka referente arī ir uh, domājusi par kaut kādu veidu mehānismiem, kas ļautu mums uh, kontrolēt uh, un ievies dažādus mehānismus un instrumentus, ja tiks apstiprināts partnerības un sadarbības nolīgums. Uh, parlaments, kad tas apstiprināja starposmu tirdzniecības nolīgumu, patiešām cerēja uz labāko, un mēs cerējām, ka mūsu noteiktie rezultāti tiks izpildīti. Nav patīkami dzirdēt, ka šie rezultāti īstenībā vispār nav panākti un nekādi nosacījumi nav izpildīti. Es piekrītu referentei, ka parlaments nesekoja līdz rezultātiem. Ja mēs vēlamies turpināt strādāt, mums ir vajadzīgs patiešām labs pamats mūsu darbām. Ir jānodrošina, lai, ka parlaments un mūsu apakškomiteja iesaistās šajā darbā. Protams, ņemot vērā visus juridiskos nosacījumus. Esmu centusies saprast atšķirības starp eh, tiesisko pamatu star, starposmu tirzniecības nolīgumam un šīm partnerības un sadarbības nolīgumam tieši attiecībā uz cilvēktiesībām. Neredzu šeit vispār nekādu atšķirību. Es uzskatu, ka būtu ļoti labi, ja parlamenta juridiskais dienests varētu mums eh, pastāstīt, kāds tad ir šis tiesiskais pamats. Jā, šķiet, ka juridiskais dienas nav pārstāvēts mūsu sanāksmē, bet mums pastāv šī iespēja konsultēties ar juridisko dienestu par tiesisko pamatu, un varbūt tad mēs varētu arī padomāt par kaut kādiem monitoringa mehānismiem, par kuriem referenti ir domājusi. Man ir patiešām prieks, ka viņa ir pievēršis tam uzmanību. Tas būtu tad, tad viss, mums ir ļoti plaši pārstāvēti eksperti un kolēģi, bet es domāju, ka ir laiks dot vārdu vēlreiz referentei. Jā, es aizmirsu, Obielkungs vēl vēlējās ko teikt. Jā, <clears throat> par to, kā trūkst varbūt darboties spējīgu mehānismu, kas ļautu, teiksim, šos kontaktus padarīt efektīvākus. Eštons kundze rakstīja vēstuli mūsu grupas priekšsēdētājai, minot to, ka ir jāizstrādā Eiropas programma šīs valsts parlamenta modernizācijai. Man gan nav nekādas informācijas par to, es esmu par to tikai dzirdējis, varbūt jūs varat man drusku detalizētāk paskaidrot, vai tas tā ir un kas tur īsti notiek. Abiskungs mēģinu sameklēt eh, šo te atbildi. Eh, to es jums sniegšu, bet tagad uzklausīsim referents kundzi. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Un es vēlētos pateikties visiem, īpaši par šīs dienas sanāksmi, jo tā palīdzēja mums noskaidrot kāda tad ir pareizā attieksme pret šo tēmu. Es domāju, ka būtībā jau mēs visi piekrītam, ka mēs vēlamies sadarbības nolīgumu, kas varētu kaut ko mainīt. Runājam par Tur Turkmenistānu, un līdz ar to ir vajadzīga šāda efektīva sadarbība, jo tas ir vienīgais veids, Es domāju, kā ir iespējams uzlabot situācijas Turkmenistānā. Piekrītu šaubām, ko pauda Donska kungs, respektīvi doma, ka um, ir arī bijuši tāds dalībvalsts, kas pēc iestājas Eiropas Savienībā pēkšņi ir aizmirsušas pašas standartus, kas tika tām uzlikti, kas tām jāievēro, un mana valsts ir ļoti labs piemērs šajā gadījumā nepieciešams jā, būt ļoti uzmanīgiem šai ziņā. Vienīgais jautājums, kas vēl nav atbildēts, ir parlamenta attieksme pret eh, šādu nolīgumu. Es domāju, ka cilvēku tiesībām jābūt galvenajai privilēģijai, galvenajai prioritātei. Bet kā šo privilēģiju, kā šo prioritāti īstenot, vai mēs varam vienkārši tā attālināt, noraudzīties uz šo valsti, vai tomēr varam mēģinot kaut ko darīt? Un eh, tāpēc gribu pateikties konkrētai referentei par to, ka tā ir eh, ka tā strādā pie šī jautājuma, domāju, ka grozījumi pilnīgi noteikti vēl tiks iesniegti, tie ir nepieciešami. Es turklāt esmu arī gatava sadarboties kopīgiem spēkiem, lai veidotu tādu mehānismu, kas ļautu pārliecināties, Eiropas parlamenta griba, tautas griba, Eiropas tautas griba tiktu respektēta visos šādos nolīgumos. Es vēlētos uh, darīt kaut ko vien, viendabīgu, pamatīgu, formālu, uh, ņemot vairāk Lisabonas līgums un piešķir jaunas pilnvars, un uh, domāju, ka mums vajadzētu pavisam reāli iesaistīties darba šiem, nevis tikai tādā oficiālā, atturīgā veidā. Paldies, Nikolai kundze, saka priekšsādātā, nu ļaujiet man atbildēt uz objokungu jautājumu. Nu dien, Jūlijā rakstīja vēstuli augstēji pārstāvēt tieši tāpat, kā jau jūs informēja kolēģi par to, cik ārkārtīgi svarīgi ir parlamenta gādāmie vēlu lēmumi par šo partnerības no, sadarbības nolīgumu augstā pārstāve. 6. augustā man nosūtīja vēstuli, tas ir tā pieejami jūsu dokumentos, to tik nu pat konstatējis, atvainojos. Uh, Eh, šī vēstule ir jūsu dokumentos, varat apskatīties pie astotā punkta, tieši tur, kur tai arī jābūt. Un eh, par jūsu jautājumu runājot, Ozjokungs, Aštauns kundze runā par neseno Eiropas Savienības goto programmu palīdzības sniegšanā Turkmenistānai, un daļa no šīs palīdzības sniegšanas, ko viņi piemin, attiecas uz vēlmi drīz uzsākt projektu uz uh, parlamentu modernizāciju un attīstību un uh, izglītības sistēmu izveidu šajā valstī citas starpā bet kas man tiešām nedaudz pārsteidza, un eh, labprāt, ja kļūdos, laboj, gribētu, ka jūs man labojat augstā pārstāva raksta, ka tā kā nav šobrīd atjaunināts juridiskas bāzes, kur būtu skaidrs atsaucis uz cilvēktiesībām, tāpēc pašreizējā politiskās saistības ir ierobežotas. Uh, Nu, es atklāt sakot, neredzēju nekādas atšķirības juridiskajā bāzē salīdzinot ar pagaidu tirniecības nolīgumu. Ko tad tas nozīmē? Viņi turklāt raksta, ka viņi ir pārliecināti, ka mūsu iestaisīšanās darbībā ar Turkmenistānu, ir tīpaši to starp darbā pie cilvēktiesību aizsargāšanas demokrātijas, varētu tikt pastiprināt tikai tajā gadījumā, kad partnerības un sadarbības nolikums stājas spēkā un kad ir izveidota Eiropas Savienības delegācija Ašhabadā. Mans komentārs šeit ir šāds. Mēs jau dzirdējām, ka ir atšķirīgs attiecības ar visām šīs centrālā Āzijas valstīm, ir dažāda veida uh, Eiropas Savienības klātbūtne, dažāda veida struktūras, kas turbojas ar Taģikistānu un tam līdzīgi citām valstīm šajā reģionā. Un līdz ar to Šīs lietas ne obligāti ir saistīts ar to, ka mēs varam, eh, teiksim, nodrošināt eh, visu tikai caur šo te partnerības un sadarbības līgumu un piespiest viņus kaut ko darīt. Jāsaka, ka līgums, protams, ir juridisks pamats dialogam, bet mums ir jāatcerās, ka uh, cilvēktiesības ir ļoti svarīgs aspekts eh, attīst, uh, attiecību attīstīšanai ar visām uh, trešajām valstīm, ar kurām esam noslēguši līdzīgus līgumus. Un kas ir šis jaunais uh, tiesiskais pamats ar šo saistošo atsaucu uz cilvēktiesībām? Par cik uh, Vīgan kungs ir šeit, es uh, vēlētos lūgt viņam varbūt paskaidrot Lūdzu. Jā, paldies, priekšsēdētājs kundze. Vēlētos apstiprināt to, ko komisija jau minēja diskusijās ar Eiropas parlamentu par starplīguma ratifikāciju. Un, eh, protams, šeit šajā līgumā nozīmīgu vietu ieņem uh, normas, kas attiecas uz uh, cilvēktiesībām. Un tieši tie paši formulējumi ir iekļauti eh, pirmajā eh, pantā un eh, arī jaunajā līgumā, tikai šeit tas ir otrais pāns atšķirībā no starplīguma. Tālāk 28. un 94. panti attiecīgi starp līgumā un jaunajā līgumā, kas attiecas uz situācijām, kur notikuši pārkāpumi. Uh, Un tālāk ir e, šo te pantu interpretācijas skaidrojums, kur tiek uzsvērts fakts, ka ir virkne svarīgu elementu, kas ir iekļauti attiecīgi vecā un jaunā līguma pirmajā un otrajā pantos. Formulējums ir tieši tāds pats, tas ir identisks abos nolīgumos taču otrajā līgumā, respektīvi jaunajā uh, līgumā, aptvērums ir daudz pla plašāks un aptver daudz vairāk sadarbības jomas ar Turkmenistānu. Un visbeidzot, politiskais dialogs kur ir noteikta institucionālā struktūra, kas ir vērsta uz to, lai sasniegtu mūsu politikas mērķus. Un šeit ir atšķirība uh, starp to, kā izmantot un kā uzraudzīt attiecīgās normas un punktus sadarbībā ar Turkmenistānu. Un tieši tādēļ mēs ticam, ka lūk šāds eh, plašā, šāda plašāk, plašāks tiesiskais pamats uh, nodrošinās saturiski bagātāku tātad aptvērumu un ļaus mums efektīvāk uzraudzīt situāciju ar cilvēku tiesībām un ņemt vērā mūsu vērtības un intereses. Un visbeidzot, es gribētu teikt, ka es augsti vērtēju to, kas šeit tika teikts par to, ka mēs pārāk bieži Uh, vienkārši mēģina, it kā saskatām dilēmas, bet lieta ir tāda, ka ir svarīgi izvēlēties pareizo instrumentu un iesaistīt turkmēņu pusi, savākt vajadzīgo informāciju. Un varbūt šeit mūsu viedokļi atšķiras. Un es esmu atzīmējis arī augsts augstākās pārstāves un komisijas, vienlaicīgi komisijas vicepriekšsēdētājas nostāju. Un es domāju, tas būtu slikts signāls, ja mēs pateiktu Turkmenistānai, ka mēs nevēlamies ar viņiem tādu pašnolīgumu kā ar kaimiņu valstīm, jo vai nu mēs runājam par cilvēktiesiem vai izglītībai labu pārvaldību, ir svarīgi, ka Eiropas standarti kļūs uh, par standartiem Turkmenistānai, nevis citu lielo kaimiņu standartu. Paldies, Vīgant kungs! Es domāju, būtiska atšķirība starp esošo nolīgumu un jauno nolīgumu ir tas, ka jūs uzsvērāt to, ka ap aptvērums, teiksim, šeit ir paredzēta daudz plašāka politiskā sadarbība dažādu politiku realizācijas jomā. Lūk, tāds ir mans secinājums, un šķiet, ka jūs man arī piekrītat. Paldies, bet vai jūs tomēr varētu īsi minēt, ko tad komisija domā par tām <clears throat> idejām, kas šeit izskanēja par noteiktu uh, Uh, izpildes rezultātu kontrolas mehānismu. Mums ir vajadzīgs kaut kas tāds. Nu, protams, mums uh, jāies, jāieskatās spogulī, cik nopietni mēs paši attiecamies pret savu darbu, bet kāds uzraudzības mehānisms uh, būtu vajadzīgs un kā jums šķiet, starp ko šī tadarbība būtu jāveido, un vai ir jau kaut kādi piemēri var būt darbā ar citām valstīm. Paldies! Es vēlētos, jā, apstiprināt informāciju, uz kur jūs atsaucāties. Jā, mēs esam sākuši sadarbību ar Turkmenistānas parlamentu. Mēs tiešām cenšam, mūsu centieni ir izveidot patiešām tādu patiesu parlamentu, kas balstītos demokrātijas principiem. Tālāk institucionālā struktūra. Es domāju, ka mums ir sadarbība lūk starp parlamentiem. Tā ir vēl viena iespēja miedarboties tālāk, kas attiec uz konkrētiem priekšlikumiem, kas, piemēram, nāca no referents, pu, referents puses. Nu, ko es varētu teikt? mēs regulāri ziņojam apet un varētu ziņot apet un apakškomiteja par situāciju Turkmenistānā. Ja mm, tiek paredzēts kaut kāds starpinstitūcija mehānisms, tad jūs saprotat, ka šeit es, protams, man par to būtu jāatskaitās savai institūcijai tātad komisijai un ārējas rīcības dienestam, un mums ir jāskatās, kāda ir mūsu nostāja. Es šeit nevaru izteikt, es izteikt savu personisko viedokli šajā brīdī. Jā, paldies. Es domāju, ka mums šeit vajadzētu varbūt vienoties savā starpā un tad vērsties pie jums. Tagad es domāju, ka ir laiks eh, varbūt izdarīt secinājumus un noslēgt šo uh, sadaļu. Es domāju, ka šis faktiski ir tāds izmēģinājuma projekts uh, tam, uh, kā mēs, teiksim, um, kā parlaments realizējam savu pastiprināto kompetenci attiecībā uz starptautiskiem nolīgumiem. Darbs ar šo projektu, protams, turpināsies, un nākamais, nākamie svarīgie datumi, kas ir jāmin ārlietu komitejā Nikolai kundzes eh, ziņojumam eh, grozījuma iesniegšanai 10. novembris, 2018. Tālāk 30. novembrī nākamā komitejas sēde. 25. un 26. janvārī paredzēts balsojums. Lūk, tas ir šis pārskatīties laika grafiks. Nu, un jācenšas mums to paturēt prātā. Un cerams, ka mums būs pietiekam tuva sadarbība ar referentu un ēnu referentiem. Paldies, Nikolai Kundze! Un paldies visiem pārējiem, kas piedalījās eh, mūsu sanāksmē no dažādām organizācijām. Līdz ar to šo punktu varam uzskatīt par noslēgtu. Man ir eh, paziņojums. Es vēlētos sveikt cilvēku tiesību aktīvistu no Filipīnām, kas saucās. Uh, eh, Luckily, among ourselves. <laughs> Eh, kuras, kuras ir vēl, kas eh, darbojas ar pazudušiem cilvēkiem. Viņi skatā, viņi rūpējas par eh, nolaupīto cilvēku likteņiem. Remons Manālo kungs arī pats bija nolaupīts un divus gadus eh, uzskaitījās pazudis. Un mums ir koncepcionē Pieno kundze, kuras meita ir nolaupīta, kura tika nolaupīta 2006. gadā kādā Filipīnu ciematā un nav līdz šim atrasta. Būs uh, sanāksme un tikšanās ar mūsu, uh, kur tikšanās ar mūsu draugiem no Filipīnām. Turkmenistāna ir svarīga, bet lūdzu turpiniet runāt par šiem jautājumiem ārpus šīs telpas. Tā tad no 15 pār 3 līdz 15 pār 4 būs tikšanās ar šiem te Filipīnu pārstāvjiem, ar visiem, kas vēlas piedalīties un vēlreiz paldies, ka jūs esat šeit. Un tagad mēs esam gandrīz noslēguši šīs dienas sanāksmi. Mums ir arī paplašinātā pīrojas sēde un to mēs varēsim turpināt angļu un franču valodā. Tad es pateicos visiem par šo divdienu sanāksmi, kurā mēs guvām daudz jaunas informācijas par Kazahstānu, Turciju, Turkmenistānu. Un mēs arī uh, strādājam ar ļoti svarīgo gada ziņojumu, pie kā, kā, kur referenti ir Andrikiens kundze. Tā kā 8. novembrī nākamā sanāksme. Visu labu!